Monsieur le Président, mesdames. Priekšsēdētāji, kungi, dāmas, kungi, kolēģi, aicinu apturēt sarunas un sāksim darbu. Es sveicu visus dalībniekus šajā taks komitejas sēdē. Šī ir arī starpparlamentārā konference. Es īpaši sveicu mūsu vidū Uzemberkungu Nīderlandes prezidentūras pārstāvi. Nīderlandes parlamenta tirdzniecības e, palāts priekšsēdētājs arī sveicu visus nacionālo parlamenta pārstāvjus. Šodien e, sēdē tiek pārstāvētas 20 valstis, 37 uh, dažādās parlamentu palātas. Nu, būtu mūs vēl lielākā skaitā, ja nebūtu problēmas uh, ar termiņiem dažās valstīs notiks un vai arī tikko notikušas vēlēšanas. Un ir arī citi daudz traģiskāki iemesli, kuri nu, visiem ir zināms zāventēms lidostā. Esat visi iepazinušies ar darba kārtību. Ja iebildumu nav, tad uzskatām, ka darba kārtība ir pieņemta. Otrais punkts - priekšsēdētāja paziņojumi. Kā tas pārasti notiek mūsu komitejā, tad šī komitejas sēde tiešsaistē arī tiek pārraidīta ar webstrīmingu starpniecību ir pieejams tulkojums visās oficiālajās Eiropas Savienības valodās. Es runāju savā dzimtajā valodā, arī jūs tāpat varat izteikties savā dzimtajā valodā. Tad arī vēl es vēlētos atgādināt, ka mūsu pagaidu komitejas mandāts ir pagarināts līdz jūnija beigām, pēc tam, kad būsim nākuši klajā uh, bija, esam nākuši klajā decembrī ar pirmajiem secinājumiem, tad taks komiteja arī nāks klajā ar galīgiem secinājumiem jūlija beigās, tātad nevis jūnija beigās, pareizes priekšētājs, bet jūlija beigās, 28. aprīlī. Mēs organizējam arī semināru par dažādiem pētījumiem, kas uh, tika prasīta arī mūsu politiskajam departamentam. Un atgādinu arī, ka šīs dienas sanāksme arī papildinās mūsu starpparlamentārā sanāksme, kurā var piedalīties uh, Nacionālo parlamentu pārstāvi, kur ir šeit, bet varēs piedalīties arī citu valstu parlamenti, 80 parlamenti, ko OECD ir piesaistījis savām um, darba aktivitātēm PEPS Action Plan izstrādē. Šī sanāksme notiks 2. maijā Parīzē pēc dažām nedēļām. Tātad, un tad tā arī būs mums iespēja pēc uh, viedokļa apmaiņas starp mums Eiropiešiem šeit, tad mums būs arī iespēja pārunāt šos jautājumus ar pārstāvjiem no citu valstu parlamentiem, ar citu valstu parlamentu pārstāvjiem. Nu, lūk. Tad mums ir arī jāpieņem mūsu iepriekšējo sanāksmju protokoli. Sanāksmes notika martā, ja iebildumu nav, tad uh, uzskatām, ka šie protokoli ir pieņemti, apstiprināti. Tagad pavisam mm, ātri pateikšu ievadu vārdus, lai varētu atgādāt jums, kāds ir mūsu šīs sanāksmes mērķis, kādā kontekstā notiek tieši šī mūsu tikšanās. Vēlējos pateikties Dezenberg kungam, kurš ir eh, Finanšu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs eh, Nīderlandes parlamentā. Mēs abi divi ar Pīteru vadīsim šo sanāksmi. Pīters gan nevarēs palikt līdz sanāksmes beigām, bet ir ļoti svarīgi. Mēs uh, abi vadām uh, šo tikšanos. No nu, vienas puses tātad prezidējošās valsts parlamenta pārstāvis un Eiropas parlamenta deputāts. Es vēlos vēlreiz jums pateikties par jūsu līdzdalību redzu, ka no 20 parlamentiem desmit parlamentus pārstāv priekšsēži un vicepriekšsēži, tad arī dosim vārdu katram uh, priekšsēdētājam, uh, finanšu komisijas priekšsēdētājam, kurš ir ieradies šeit Briselē pie mums. Tad es arī pateicos Francijas Nacionālajai asamblējai, pateicos apvienotās karalistes uh, parlamentam, kuri mums nosūtījuši rakstiskus komentārus, un tie ir pieejami elektroniskajā dosjē. Tad es arī, protams, aicinu arī uh, citas uh, Nacionālās asamblēs, citus parlamentus, ja jums ir vēlme iesūtīt rakstiskus komentārus, droši jūs to varat darīt tad, nu, galvenā ideja ir, kā jūs saprotat, um, skatīt, kāds ir Nacionāla parlamenta noskaņojums un pozīcijas pēc pieņemtajiem un piedāvātajiem priek priekšlikumiem, lai cīnītos pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas 18 mēnešus atpakaļ mēs uzsākām šo darbu. Sākuma um, skandāls bija Luxlīgs skandāls, nu tagad ir arī Panama Papers skandāls. Tas vairāk varbūt attiecas uz tieši privātpersonām, mazāk uz uzņēmumiem. Bet par uzņēmumiem tieši runājot. Uh, lielais izaicinājums bija, protams, šī viss fiskālais aspekts, bet arī konkurētspēja un vienlīdzīgi konkurences noteikumi starp dažādajiem uzņēmumiem, kas, protams, ir vitāli svarīgi, lai darbotos Eiropas Savienības iekšējais tirgus 28 dalību valstu ģimenē, bet tas ir ļoti svarīgi arī mūsu konkurētspējai globālā līmenī. Lūk, ir vairā, izstrādāts vairākas rekomendācijas pasaules līmenī OECD un G20 nācis klajā ar savām rekomendācijām. Eiropas Savienībā pirmais lēmums šai sakarā tika pieņemts Luksemburgas prezidentūras laikā. Tā ir direktīva par uh, šo nodokļu nolēmumu apmaiņu. Otrais priekšlikums, ar ko nāca klajā Eiropas komisija ir tas saucamais atap pakotne, ko tagad izskata eh, ministru padomē Nīderlandes prezidentūra. Eiropas parlaments no savas puses arī ir izstrādājis rekomendācijas. Mēs esam jums jau nosūtījušies rekomendācijas, vai nu te būtu runa par uh, tiesību aktiem, kas piemērosies Eiropas Savienībā tieši par uh, lielo uzņēmumu aplikšanu ar nodokli un šo, nu, šī nodokļa harmonizēšanu. Eiropas parlamenti. Uh, Eiropas parlamenti, kas atkal ir ņemuši vērā OECD rekomendācijas, sagaidām arī Eiropas komisijas priekšlikumu pakotni otrā gada pusē par šiem jautājumiem. Eiropas parlamentam nav tiešas kompetences. Nodokļi ir jūsu pārziņā, Nacionālo parlamentu teikšanā. Bet nu uzskatām, ka tas tomēr ir mūsu pienākums organizēt šāda veida tikšanās, lai ļautu katram jums apmainīties ar idejām, ar uh, priekšlikumiem, situācijas izvērtēšanu kā arī jums palīdzēt ņemt vērā Eiropas un starptautisko dimensiju, kad jūs veicat nacionālās izvēles, jo jūs to arī darīsiet. Un ja ir kopienas kompetences, uh, tad uh, tur piemērojas vienprātība. Nekādā gadījumā šajos jautājumos viena valsts nevarēs uzspiest citām valstīm savus izvēlētos risinājumus, vai tie pieņemt valdībā vai referendumu starpniecību. Nu, mūsu loma ir tieši tāda un ne vairāk, taču tomēr mums tā liekas svarīga. Uh, Protams, ka ir nepieciešams vienoties par maksimumu lielāko skaitu jautājumu Eiropas Savienībā gan attiecībā uz ASV un uz citiem OECD partneriem. Mums ir jābūt kopīgai nostājai, cik nu tas ir iespējams. Mūsu ieceri ir nosūtīt arī mūsu komitejas uh, um, delegāciju uz Amerikas Savienotajām valstīm uz kongresu māja vidū. Uh, lai mēs būtu droši par to, ka arī amerikāņi strādātu tādā pat virzienā kā mēs, un lai OECD mēs tad varētu arī pēc iespējas vienoties par vairāk jautājumiem. Lūk. Tālāk par uh, šo pēcpusdienu aicināšu arī tagad Dīzenberga kungam izteikt uh, uh, ievadvārdus, tad uh, aicināšu Eiropas komisijas pārstāvi Stefanu Kvestu, kurš arī ir šeit tribīnē. Viņš iepazīstinās mūs ar jaunākajiem komisijas priekšlikumiem, pateicos Kvesta kungām par to, ka viņš ir ieradies, un pēc tam mēs dosim vārdu uz piecām minūtēm katram no četriem komiteju priekšsēdētājiem, kuri mūs ir pagodinājuši ar savu klātbūtni. No Grieķijas parlamenta, Itālijas senāta, Ungārijas, uh, parlamenta un Polijas senāta. Un tad, kā tas ir iecerēts šajās starpparlamentārajās tikšanās, reizēs pēc tam um, jūs varēsiet arī aizpildīt veidlapu, lai pieteiktos izteikties, tad dosim vārdu eh, diviem nacionālajiem eh, parlamentu pārstāvjiem un vienam Eiropas parlamentu pārstāvjiem. Un tagad vārds Dīzenberg kungam, lūdzu. Merci. Uh, thank you, Mr. Lam paldies, paldies, Lamsūrkungs, cienījamie kolēģi, dāmas un kungi. Iesākumā vēlos pateikties kolēģim Alēnam Lamasūram par to, ka tikus norganizēta šī tikšanās ar Nacionālā parlamenta pārstāvjiem, un man ir iespēja nākt klajā ar ievadu uzrunu. Pusdienu laikā mums bija iespēja mainīties ar mm, pirmajām idejām un uh, domām par šās dienas jautājumiem. Jāsaka, šī sanāksme notiek tieši laikā. Ne tikai Eiropas eh, komisija ir nākus klajā ar vairākiem komunikē un uh, priekšlikumiem pēdējo mēnešu laikā, bet, protams, eh, bija arī ziņojumi par tā dēvētajiem Panam dokument, Panamas dokumentiem. Tātad šodien mēs runājam par ārkārtīgi nopietnu jautājumu. Es esmu pārliecināts, ka neviens parlaments Eiropas Savienībā uh, neiztiek bez tā, ka šie jautājumi ir viņa darba kārtībā. Kā Nīderlandes pārstāvju palātas finanšu komitejas priekšsēdētājs vēlētos darīt jums zināms tos soļus, kurus ir spērusi Nīderlandes valdība un arī Nīderlandes pārstāvju palāta šajā jautājumā. Vispirms valdība. Uh, Savā vēstulē 2015. gada jūnijā valdība ir pieņēmusi skaidru nostāju vēršoties pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, jo īpaši attiecībā uz multinacionāliem uzņēmumiem. Valdība ir apņēmības pilna cieši sadarboties OECD un Eiropas Savienības ietvaros, lai cīnītos pret uh, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Un šajā vēstulē ir izklāstīts arī, kurās jomās eh, valdība vēlētos rīkoties, jo īpaši palielinot caurskatāmību. Piemēram, informācijas apmaiņa starp eh, nodokļu iestādēm un informācijas apmaiņa par tā eh, dēvētiem tax rulings. Tālāk, um, OECD vadlīniju nostiprināšana lai grozītu pašreizēju likumdošanu nodokļu jomā un uzlabotu nodokļu iestāžu kapacitāti šajās valstīs. Otrakārt, vēstulē skaidri teica, ka ir jācīnās pret nodokļu nemaksāšanu ar skaidriem noteikumiem. Ir jāvēršas pret uh, līgumu ļaunprātīgu izmantošanu, un visbeidzot, Nīderlandes valdība vēlas nostiprināt savu uh, politiku, piemēram, strādājot pie divpusējiem, um, divpusējās sadarbības un tā dēvētajiem arī tax rulings. Pēc tam, kad 5. oktobrī uh, tika publiskots OECD uh, PEPS ziņojums, uh, Ehm, tik domāts par jauniem ehm, standartiem OECD ietvaros, ehm, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu un panāktu lielāku caurskatāmību, tā skaitā arī attiecībā uz valstu ziņojumiem. Kā pašreizējā Eiropas Savienības prezidentējošā valsts valdība cenšas panākt kompromisus un risinājumus visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuras vēlas eh, ķerties pie šī jautājuma risināšanas, vienlaikus nodrošinot vienotus, vienādus spēles noteikumus un pievilcīgu vīdi starptautiskajiem uzņēmumiem. Otrakārt, um, Nīderlandes pārstāvi uh, palāts reakcija. Nīderlandes pārstāvi palāta ir pieņēmusi vairākus uh, punktus, seši uh, konkrēti priešlikumi, kas ir tikuši uh, pieņemti, kas varbūt ir vietā mūsu šās pēcpusdienas diskusijai. Vispirms Nīderlandes pārstāvi palāta aicina valdības strādāt pie plānu izstrādāšanas, lai um, Nīderlandes eh, uzņēmējdarbības vīde būtu pievilcīga ārvalstu uzņēmumiem, bet tas ir jādara atbildīgā veidā. Otrakārt, Nīderlandes pārstāvja palāta ir aicinājusi sadalīt atap pakotni divās daļās - OECD daļa un Eiropas Savienības daļa, kas ir saskaņā ar um, Vācijas priekšlikumu 12. februāra ECOFIN uh, sanāksmē. Ietekmes novērtējums visai uh, šai te uh, PEPS direktīvai ir jānodrošina uh, saskaņā ar priekšlikumiem, ar kuriem nāca klajā Somija, Luksemburga, Beļģija un citas valsts arī šajā te ECOFIN ministru padomē 12. februārī. Tālāk pārstāv palātā aicināja valdību eh, panākt vienošanos ekofina padoms eh, ietvaros, tātad šā pusgad laikā, Nīderlandes prezidentūras laikā. Tālāk eh, palāta aicināja valdību panākt to, ka tiek sagatavoti ziņojumi par katru valsti Eiropas Savienībā. Un tālāk tika aicināts izveidot uh, melno sarakstu ar Eiropas Savienības nodokļu paradīzēm un vērsties ar sankcijām pret uh, šīm nodokļu paradīzēm. Tātad tik tālu par reakciju no pārstāv palātas puses, tālāk par uh, Panamas dokumentiem. Panamas dokumenti neatiecas uz multinacionāliem dokumentiem, bet gan uz privāto kapitālu, kas ticis izvietots citviet. Daudzos gadījumos tiek pieņemts, ka um, trūks caurskatāmības un par šiem aktīviem netiek ziņots nodokļu iestādēm. Un tādā gadījumā tas nozīmē, ka ir notikusi nodokļu krāpniecība, un te ir runa par kriminālu pārkāpumu. Tātad te nav runa par um, pievilcīgas vidas um, veidošanu uzņēmumu darbībai. Noslēgumā, cienījamie klātesošie dāmas un kungi, es vēlētos uzsvērt, cik nozīmīgi šodien mācīties vienam no otra. Šī starptautiskā sadarbība mūsu starpā ir izšķirīga, jo galvenokārt Problēma rada tas, ka nodokļu sistēmas nav pietiekami savstarpēji saistītas, un tikai kopā mēs varam atrisināt šo problēmu. Paldies! Merci beaucoup, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Paldies par jūsu teikto, paldies par ļoti uh, precīzajām idejām, ko jūs uh, paudāt, un par uh, jūsu kopsavilkumu. Tagad te došu vārdu Stefanam Kvestam. Viņš ir Eiropas eh, komisijas ģenerāldirektors. Paldies, priekšādātāji, Lamsūra kungs, dāmas un kungi. Man ir patiešām liels gods būt šodien klāt, lai apspriestu kampaņu par godīgāku, efektīvāku un konkurētspējīgāku aplikšanu ar nodokļiem Eiropā. Man uzaicināja izklāstīt Eiropas komisijas darbu pie tā, lai nodrošinātu mm, izvairīšanos no nodokļu nomaksas multi uh, uzņēmumu vidē. Tāpat arī, protams, mums ir jāatceras par um, nesenajiem skandāliem, kas ir saistīti ar Panamas dokumentiem un par uh, ļoti plašajiem atklājumiem attiecībā uz offshore finanšu līdzekļiem. Pirmkārtām es gribētu teikt, ka Panamas skandāls parāda, cik ļoti nozīmīgi būtu nodrošināt uh, Eiropas Savienības un globālu sadarbību uh, Eh, šajā jomā. Eiropas Savienībā mēs jau ieviešam saistošu jaunu sistēmu, kas nodrošinās lielāku caurdzmību par eh, fizisko personu kontiem un arī sniegs eh, plašāku ieskatu banku praksē. Tad, kad šis ietvers būs pilnībā funkcionējošs, Nodokļu nemaksātājiem būs daudz sarežģītāk noslēpt savu naudu ārvalstīs, vismaz Eiropas Savienībā. Mēs izmantojam savas pilnvaras, lai uzstātu, ka arī starptautiskie partneri izmanto līdzīgus nosacījumus globālajā vidē. Valstis, kas nevēlas to darīt, kas kavējas ieviest nodokļu pārvaldības standartus, mm, tiks iekļautas Eiropas Savienības melnajā sarakstā. Otrs, kas saistās ar Panamas skandālu, ir tas, ka šie atklājumi parāda, ka vēl ar vienu pastāv um, caurās vietas globālajā nodokļu sistēmā. Un mums noteikti vajadzētu tās aizpildīt, ja mēs patiešām gribam cīnīties pret nemaks, nodokļu nemaksāšanu. Komisija sadarbojas ar OECD un ar citiem starptautiskiem partneriem, un jo īpaši ar G20, lai mūsu aizsardzības sistēma būtu vēl spēcīgāka. Šajā sakarībā es gribētu pateikties par parlamenta m, mm, būtisko iesaisti un gribētu arī izsvērt, cik būtiski ir saglabāt eh, šo politisko prioritāti un virzīt uz priekšu. Piektdien Amsterdamā Eiropas Savienības finanšu ministri tiksies neformālā ekofin sanāksmē, lai runātu par eh, Panamas skandāla sekām un domātu par eh, atbilstošu Eiropas Savienības reakciju. Komisija vēlāk aicinās uz eh, plašākiem politiskiem solījumiem, lai nodrošinātu to, ka mūsu darbība ir patiešām ambicioza. Tagad eh, par korporatīvo izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Es domāju, ka ir gana daudz pierādījumu, ka eh, laba stratēģija kopā ar politisku apņēmību var nodrošināt labus rezultātus. Komisija nākusi klajā ar trīs ļoti būtiskām pakotnēm attiecībā uz korporatīvajām nodokļu reformām, un tas notiek reaģējot uz sabiedrības prasībām. Mēs vēlamies nodrošināt visaptverošu pieju un ietvert šeit visas korporatīvās nodokļu jomas. Tātad mēs nodrošināsim daudz augstāku caurdzības līmeni nodokļu nospriedumu jomās starp dalībvalstīm. Un tāpat arī eh, tiks nodrošināts vairāk informācijas ar specifiskajiem ziņojumiem par valstīm. Pagājušajā nedēļā mēs šo caurdzmību vēl vairāk paplašinājām, nodrošinot uh, publikas pieeju šiem valstu ziņojumiem par dažādām aktivitātēm. Tieši to no mums prasīja Eiropas parlaments, un mēs uz to reaģējām pozitīvi. Tāpat arī mēs vēlamies vērsties pret peļņas novirzīšanu un uz dažādiem mākslīgiem pasākumiem, kas arī ir parādījušies Panamas skandālā. Mēs mēģinam nodrošināt arī jaunas noteikumus attiecībā uz transferu izcenojumiem, un mēs arī uzskatām, ka vi kopā visi šie pasākumi ļaus uh, ievērojami uzlabot nodokļu vidi Eiropā gan pilsoņiem, gan uzņēmumiem, gan arī visām dalībvalstīm. Šajās aktivitātēs mēs uh, savas iniciatīvas uh, virzām uz trīs galvenajiem mērķiem. Pirmkārt, mēs gribam nodrošināt efektīvu nodokļu aplikšanas sistēmu visā Eiropas Savienībā. Tātad katram uzņēmumam ir jāmaksā sava nodokļu daļa par pēļņu, kur tā tiek gūta. Uh, Šeit tātad ir runa par efektīvu aplikšanu ar nodokļiem, un šeit nav runa par minimālajām nodokļu likmēm. Nodokļu likmes ir nacionālajā kompetencē, un to mēs respektējam. Taču, ja dalībvalsts pieņem lēmumu par šīm nacionālajām likmēm, tai ir jābūt iespējām to arī piemērot un izvairīties no agresīvas nodokļu plānošanas eh, no citu dalībvalstu puses. Un tieši tas ir arī galvenais stimuls mūsu darbam. Uh, Otrs mērķis ir veidot vienlīdzīgus spēles noteikumus visām valstīm un uzņēmiem Eiropas Savienībā. Pašlaik dažu dalībvalstu pūliņi aizsargāt savu nodokļu bāzi vai arī cīnīties pret mm, nodokļu nemaksāšanu. Uh, diemžēl neatmaksājas, jo citas dalībvalstis ir izvēlējušās pretēju pieju. Mazas dalībvalstis uh, savukārt uh, atrodas uh, Eh, ļoti uh, sliktā situācijā, īpaši mazi uzņēmumi atrodas sliktā situācijā, tāpēc, ka uh, šie um, korporatīvie uzņēmumi nobīda peļņu citām valstīm. Mēs redzam, ka šīs atšķirības ir 30% apmērā tikai dēļ tā, ka uh, notiek izvairīšanās no nodokļu nomaksas. Ir jārada taisnīga, godīga um, tirgus vīdē, un tieši tāpēc mums ir vajadzīga vienotība nodokļu politikā. Un te es nonāku pie trešā mērķa - veicināt uh, vienotā tirgus konkurētspēju kopumā. Pašlaik uh, šie korporatīvie nodokļu noteikumi ir ne tikai novecojuši, bet arī ļoti atšķirīgi Eiropas Savienībā. Tas rada administratīvo slogu, juridisko nenoteiktību un nevajadzīgas izmaksas uh, pārobežu uzņēmumiem vienotajā tirgū. Stabilitāte, noteiktība. Uh, uzņēmējdarbības vienkāršība ir ļoti būtiskas uzņēmumiem, lai tie varētu kļūt konkurētspējīgāki. Mēs to varēsim nodrošināt un varēsim nodrošināt sadarbību pie korporatīvās aplikšanas ar nodokļiem tikai tad, ja mēs strādāsim koordinēti. Šī koordinācija ir svarīga tieši tagad, kad eh, dalībvalstis sāk mm, redzēt pirmos rezultātus attiecībā uz eh, BEPS projektiem. BEPS ir ļoti liels sasniegums, un dalībvalstīm Vajadzētu izmantot šo piemēru un vajadzētu īstenot pasākums ļoti ātri. Bet mums ir jāatsakās no šīs domas, ka katra dalībvalsts rīkosies atsevišķi. Ar 28 vienpusējām pieejām mēs noteikti nonāksim pie sadursmēm, pie juridiskas nenoteiktības, un īsnībā mēs radīsim jaunas šķēršļus uzņēmē darbībai. Ņemot vērā to, ka Eiropas Savienība ir vienots tirgus ar savām brīvībām, mums ir vajadzīga vienota pieeja, lai mēs varētu īstenot šos pārobežu pasākumus. Tieši to pašlaik mēs mēģinam darīt ar dažādām jaunām iniciatīvām, cieši sadarbojoties ar Eiropas parlamentu un dalību valstīm. Protams, mēs eh, ņemam vērā eh, to, ka uh, ir jāsaglabā kompetence nodokļu jautājumos. Mēs respektējam dalībvalstu suverenitāti, īstenojot un mm, piemērojot savus nodokļu režīmus. Mēs saprotam, ka ir vajadzīga subsidiaritāte un proporcionalitāte. Mēs izvēlamies pašus piemērotākos instrumentus, lai uh, cīnītos par konkurētspējīgāku aplikšanu nodokļiem. Tātad te ir runa par saistošiem Eiropas tiesību aktiem, jo īpaši tad, ja vienotā tirgus integritāte tiek apdraudēta. Tas uh, notika arī attiecībā uz iepriekšējām caurzmības iniciatīvām, par kurām dalībās tagad ir vienojušās, un pasākumiem, par kuriem mēs paziņojām janvārī. Arī šeit ir vajadzīga pārobežu pieeja. Uh, Citos gadījumos mēs piedāvājam optimālus risinājumus dalību valstīm un nodrošinām vajadzīgo elastīgumu rīkoties. Tas attiecas uz šiem pastāvīgā nodibinājuma nosacījumiem nodokļu līgumos. Dažos gadījumos pietiek ar ciešu koordināciju, lai panāktu to, ko mēs vēlamies panākt Eiropas Savienībā. Piemēram, uh, dalībvalstis ir nākušas klajā ar uh, brīvprātīgo apņēmību strādāt pie šiem jautājumiem. Mēs uh, redzam, ka šeit varētu arī panākt uh, nodokļu kredītus. Mēs mēģinam arī nodrošināt vajadzīgo kontroli ar partneru pārbaudēm, un šajā gadījumā ar brīvprātīgu apņemšanos arī pietiek. Es gribēju jums īsi pastāstīt par komisijas ambiciozo darbu kārtību, eh, vēršoties pret eh, izvairīšanos no korporatīvo nodokļu nomaksas. Mēs eh, noteikti nāksim klajā arī ar priekšlikumiem par CCTB, par mm, konsolidēto nodokļu bāzi. Tas notiks vēl šī gada laikā. Bet, protams, komisija ir tikai viens āķīts šajā sistēmā. Mēs varam nākt klajā ar priekšlikumiem, bet ja šie priekšlikumi netiek īstenoti un piemēroti, tad tam īpaši jēgas nav. Ir vajadzīga uh, cieša sadarbība starp visiem, kas ir iesaistīti. Uzskatu, ka šeit īpaši vajadzētu uzslavēt Eiropas parlamentu. Parlaments ir uh, bijis uh, šo ideju aizstāvis un arī uh, dalību valstu parlamentiem ir līdzīgas pozīcijas. Es gribētu, lai jūs uh, izmantojat šīs savas pilnvaras, lai jūs izmantojat iespējas vest politisko dialogu, lai panāktu šos mērķus dalībvalstīs jūs varat uzstāt uz to, lai šīs reformas tiktu pieņemtas un ātri īstenotas. Tas pašlaik ir ļoti vajadzīgs. Noslēgumā es arī gribētu uzsvērt, ka komisija labprāt uzklausa um, pieredzi nodokļu politikas jomā, tāpēc uh, lūdzu, ja jums ir kas sakāms, tad uh, dariet to. Uh, Es eh, ar prieku šodien uzklausīšu jūsu viedokļus eh, mūsu diskusijās. Es gribētu vēlreiz pateikties Lamasūra kungam un komitejai par šīs uzklausīšanas organizēšanu un man eh, nodot to aicinājumu. Paldies! Tagad uh, pārējām pie viedokļa apmaiņas. Pēc komiteja priekšsēdētājiem došu vārdu tiem, kuri ir pieteikušies runāt, un tad arī lūdzu aiz, aizpildīt veidlapas rakstiski, ja vēlaties izteikties. Tātad divi pārstāvi no Nacionālā parlamenta un viens Eiropas parlamenta deputāts tāds būs līdzsvers. Bet vispirms Kristos Jagalas kungs, kurš ir uh, finanšu un budžeta līdzsvērā komitejas priekšsētājs Grieķija. 5 minūtes. With Monsieur Bielas. Ευχαριστώ πολύ, okay. κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Šodien mēs diskutējam par ļoti nozīmīgu un nopietnu jautājumu, kas eh, rada nopietnas problēmas Eiropas Savienībā. Izvairīšanās no nodokļu nomaksāšanas, kapitāla aizplūšana. Tas rada problēmas mūsu valstīm, un tas uh, rada arī negodīgas konkurences apstākļus. ir tādi, kas izvairās no nodokļu nomaksas, bet uh, ne tikai uzņēmē darbības nodokļu nomaksas, bet arī cita veida nodokļu nomaksas. Šobrīd, vairākus gadus pēc eiro ieviešanas, mēs tikai konstatējam daudzus un dažādus trūkums mūsu sistēmā. Arī Panamas dokumentu skandāls ir izgaismojis nopietnas, nop, nopietnas problēmas. Un es domāju, ka šodienas um, diskusijās mums vajadzētu runāt par kopsaucēju, arī eh, par netiešajiem nodokļiem. Pievienotās vērtības nodoklis būtu jāharmonizē, vienojoties par minimālo un maksimālo uh, kopsaucēju Eiropas Savienībā. Mums ir divas problēmas, eh, tātad Eiropas Savienības iekšēnē, bet arī ārpus Eiropas Savienības. Katrā ziņā viss šīs nodokļu paradīzes rada eh, nopietnas problēmas valstīm, kurās ir vērojama diezgan liela izvairīšanās no nodokļiem, kā piemēram mans pārstāvētajā, bet arī kaimiņu valstīs, kur uh, nodokļu likmes ir daudz zemāks un varētu šajā gadījumā runāt par nodokļu paradīzēm, tas um, neļauj manai valstī izkļūt no krīzes, kurā tā ir ieslēgusi jau vairāku gadu garumā. Tātad šī negodīgā līdzekļu apritu mēs nevaram to novērst uh, vienā mirklī un bez banku atbalsta. Tāpēc Komisijai būtu jārēģē un jānāk klajā ar priekšlikumiem, kas ļautu izbeigt šādu negodīgu praksi. Es domāju, ka mūsu nodokļu sistēmām būtu jābūt harmonizētākām, lai mēs varētu harmonizēt nodokļu politiku un lai Eiropas Savienība varētu tik tiešām atbilst tam, kāda vīzija par Eiropas Savienību bija savulaik dibinātāju tēviem. Cienījamie kolēģi, informācijas apmaiņa būtu jānodrošina pavisam tieši un ātri. Un tāpēc mums ir jārada vienot datu bāzi, proti uzņēmumam uzsākot uh, darbību, pateicoties šādai te datu bāzei, mēs varētu nodrošināt automātisku informācijas apmaiņu par šo uzņēmumu aktivitātēm Eiropas Savienības iekšēnē, bet arī ārpus tās. Cienījamie kolēģi, Eiropas Savienības ekonomiskā un monetārā sadarbība nevar tikt īstenot, ja mēs risināsim problēmas e, katrs e, savā valstī nesadarbojoties. Runājot par nodokļu bāzi tiešiem nodokļiem, noteikti ir jānosaka minimālā likme un arī maksimālā likme nodokļu jomā, lai katra valsts šī ietvara uh, robežās varētu noteikt pati savu fiskālo politiku. Bet katrā ziņā Eiropas Savienībai būtu jārīkojas vienoti, lai vērstos pret šo fenomenu, proti nelikumīgu līdzekļu apriti. Mēs nevaram aprobežoties ar to, ka pieņemam direktīvas, ir jāpieņem uh, konkrēti saistoši pasākumi, kas tiek īstenot visās dalībvalstīs. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Masimam Muketī, kas ir Rūpniecības, uh, Tirzniecības un Tūrisma komitejas priekšsēdētājs Itālijas senātā. 5 minūtes arī jums lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godārie kolēģi! paziņojumu, kas ir pieņēmts 28. janvārī, Eiropas komisija ir apņēmusies cīnīties pret izvairīšanos nodokļu maksāšanas un arī uzsākt tiesvedību pret, valst, pret uzņēmumiem, kas izvēlas agresīvu fiskālo plānojumu šo plānu, kas nav balstīta uz godīgu konkurenci, lai aplikt nodokļus eh, ar nodokļiem peļņu valstī, kur tā ir gūta, bet pārnesot peļņu no vienas valsts uz citu, kas būtu, protams, eh, eh, liku, no likumdošanas viedokļa izdevīgāka un pievilcīgāka. Un par to es arī vēlos runāt savā uzrunā. Eiropas komisija aicina dalību valstis nepieņemt vienpusējas iniciatīvas. Un tam, protams, ir ļoti labi iemesli un pamatojums arī nākamajā tikšanās reizē ar ASV un OECD. Ar Būs ļoti svarīgi par to runāt, par to runāja priekšsēdājs Lamas Sūrs. Tajā pat laikā šīs rekomendācija atkal varētu drīzāk uh, norādīt uz valstu imobilizāciju, kas kalpo multinacionālo kompāniju interesēm. Ļoti eleganta forma, bet diez vai tā būs efektīva. Un vai varēsim izvairīties no tiesa iejaukšanās? Milānas eh, prokuratūra uzsākusi izmeklēšanu pret Apple, Amazon, Google, Facebook un tā tālāk tā joprojām. Šīs izmeklēšanas uh, ir palielinājušas ienākumu apjomu, ir arī noteikti administratīvi un krimināli sodi. Runa ir par vairākiem simtiem tūkstošu eiro dažas multinacionālās kompānijas eh, sāk maksāt savus nodokļus, un eh, tādējādi tiesas arī sāk spēlēt ļoti svarīgu lomu, lai īstenotu Eiropas likumdošanu. Lai beigu beigās mūsu izvēles, izvēles, ko veicām Eiropas līmenī, tiešām būtu uh, liederīgas, bet bieži vien uh, tas tā nav. Tad, bet kādi ir galvenie šie noziegumi, uz ko koncentrējas uh, tiesas? Uh, uzņēmumu centieni slēpt ar nodokļiem aplo, apliekamo pēļņu. Protams, ar aizdomā vien nepietiek. Šis koncepts par uh, stabilošo uzņēmējdarbību vienā valstī, tas ir viss sācies 20. gadsimtā. Darbība, uzņēmējdarbība vienā vietā, un tad Šodien šīs tax rulings nodokļu nolēmumu koncepts atbilst tik esošajai likumdošanai, iespējams vairs neatbilst multinacionālo kompāniju uh, reālai darbībai. Jo īpaši, kas attiecas uz spēļņu, kas ir apliekama ar nodokļiem, jo multinacionālās kompānijas pieņem agresīvas nodokļu plānus. Uh, bieži vien uh, tieši rēķini tiek izstrādāti tieši saistē. Un uh, šie labvēlīgie uh, nodokļu apstākļi ir atrodami arī tieši Eiropas Savienības dalība valstīs, bet tad gala peļņa tiek pārvirzīta uz valstīm ārpus Eiropas Savienības. Tādējādi tiek rūpļota konkurence beigu beigās šāda prakse rada arī ārkārtīgi lielu neskaidrību. Šī neskaidrība, kas neveicina nekādā gadījumā pārobeža investīciju, lai palielinātu Eiropas radu, ra, ražošanas bāzi, Itālijas senāts ir apstiprinājis rekomendāciju valdībai, lai, izvairi, lai izvērtētu to, vai varbūt šis ir tas brīdis, kad uh, tiek arī reglamentēta online aktivitāte, kas tiek realizēta Itālijā, bet par ko ap, e, rēķini tiek izr, izrakstīti ārpus šī mūsu valsts. Vai arī tiek atvērta neliela daļa ar PVN, izveidot šo 2.0 e, rūpnu industriju. Uh, vai arī tad uh, būs jāapliek 27% nodokļu tieši vidutājiem par uh, to, ka tiek veikti darījumi ar klientiem, bet peļņu tiek norai, novirzīta multinacionālām kompānijām. Pašlaik Itālija neuzņemas nekādas vienpusējas iniciatīvas šajā sakarā. Paldies! Merci beaucoup, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Tagad došu vārdu Ērikam Bankī, ekonomikas komitejas priekšsēdētājs Ungārijas parlamentā. Köszönöm szépen a szót, tisztelt <clears throat> elnök úr, tisztelt bizottsági tagok. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Vispirms Ungārijas eh, parlamenta ekonomiskās komitejas vārdā es vēlētos pateikties eh, par to, ka jūs aicinājāt man šeit un par šo iespēju dalīties ar viedokļiem ar pārstāvjiem no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Mēs uzskatām, ka cīņa pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Tas ir milzīgs izaicinājums nacionālajiem parlamentiem. Multinacionāla uzņēmuma izmanto sarežģītas eh, nodokļu struktūras un eh, cenšas pārvietot eh, peļņu no tās vietas, kur pievienotā vērtība patiesībā tiek radīta. Kā jau iepriekšējā runātāja arī es uzskatu, ka svarīgi ir vērsties pret nodokļu bāzes samazināšanu Un viens pozitīvs piemērs no Ungārijas. Vietējie nodokļi bija, eh, tos, bija grūti tos iekasēt, jo ir daudz uzņēmumu, kas darbojas eh, vairākās vietās, tāpēc viņi izmantoja sistēmu, kas ļauj maksāt mazāko uh, nodokli. Mums izdevās pielikt punktu šādai praksei. Un gal galā uzņēmumam tika aplikt ar nodokļiem tur, kur pievienotā vērtība tika radīta. Tātad konkrētā reģionā vai konkrētā vietā. Mēs uzskatām, ka valstiem jāpanāk efektīva nodokļu sistēma, bet, kā jau teica kolēģis no Itālijas un Nīderlandes, mums ir jārada tāda vide, kas neliek uzņēmumiem pārvietot, ja novirzīt pēļņu ārpus mūsu dalībvalstīm. Mēs uzskatām, ka 19% uh, nodokļu likme ir diezgan labvēlīga uzņēmēja darbībai. Mums ir jācenšas nodrošināt to, lai sistēma būtu efektīga, un tāpēc jānodrošina informācijas apmaiņa. Kolēģis no Itālijas runāja par pasaules mēroga uzņēmumiem, kas darbojas internetā. Ir jācenšas padomāt arī par tiem gadījumiem, kad ir uh, grūti noteikt, kurā vietā šie uzņēmumi darbojas, kur tiek sniegt pakalpojumi, ražotas preces, tātad kur tiek radīta pievienotā vērtība. Ungārija atbalsta darbības koordināciju ar Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī ar OECD valstīm. Mēs vēlētos radīt labu, konkurētspējīgu vidi pēc iespējas ātrāk. Un, protams, ka ir jāpatur uh, spēkā dalībvalstu nacionālā kompetence. Parlaments cenšas pārskatīt visu veidu noteikumus, kas ir nepieciešami, lai efektīvi īstenotu šo uh, sistēmu. Tāpēc mums ir jārada tādi eh, noteikumi un tādi reģistri, kas radītu tādu juridisko un uzņēmēju darbības vidi, kas ļautu vērsties pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Ungārijas valdība ir gatava transponēt šos pasākumus savā nacionālajā likumdošanā, bet vienlaikus es vēlētos arī uzsvērt, ka šāda veida sadarbība nevar notikt pretrunā ar uh, nacionālas kompetences principu. Mēs esam uzsākuši dažādu pasākumu īstenošanu arī tieši saistē, uh, un tādējādi cenšamies uh, regulēt šo jautājumu risināšanu efektīvā veidā. Veiksmi mums visiem! Paldies! Paldies, un visbeidzot vārds Grigoram uh, Zbieriskijam kas ir Publisko finanšu komitejas priekšsēdētājs Polijas uh, senātā. E, na początku chciałem podziękować panu. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā es vēlētos e, pateikties priekšādātājiem par to, ka ir organizēta šāda tikšanās. Es vēlētos arī pateikties Nīderlandes prezidentūrē par to, ka šī svarīgā problēma tagad ir atzīta un tiek meklēti risinājumi. Tas, ka lieli multinacionāli uzņēmumi izmanto visas iespējas, lai izvairītos no nodokļu nomaksas, eh, Polijā tiek eh, uztverts ļoti negatīvi. Piemēram, te ir runa par lielu tirzniecības eh, ķēžu maksātajiem nodokļiem. Šādas ķēdes gandrīz vispār nemaksā nodokļus vai arī maksā tos ļoti nelielos apmēros. Uh, Nesen šis jautājums ir eh, parādījies um, sabiedrības uzmanībā, un mēs redzam, ka eh, šeit eh, daži politiķi līdz ar to var gūt arī sev piekrišanu. Sabiedrības labklājība netiek uzlabota šādā veidā, un tieši tāpēc mēs priecājamies, ka Eiropas komisija ir uzsākusi darbības, lai uh, izstrādātu taisnīgu uh, nodokļu sistēmu Eiropas Savienībā. Šo uh, uzlabojumu efektivitāte, protams, ir atkarīga no sadarbības starp Eiropas Savienības dalību valstīm. Jo īpaši mēs priecājamies par to, ka Eiropas komisija cenšas aplikt ar nodokļiem uzņēmumu pēļņu tur, uh, Eh, kur eh, šī pēļņa ir gūta, tātad tajā valstī, kur šis uzņēmums veic ekonomisko darbību, kur eh, tiek gūti šie ienākumi. Tāpat komisija ir uzsākusi aktivitātes citās jomās, un arī tas ir vērtējums pozitīvi. Vēlētos norādīt, ka dažas no šīm aktivitātēm ir visnotaļ komplicētas, un tas ietekmē uh, Eh, ekonomiku atsevišķās dalībvalstīs. Nedrīkstētu būt tā, ka šādas aktivitātes būs eh, grūti mm, īstenot. Vajadzētu nodrošināt, lai šādu pasākumu efektivitāte būtu augsta, lai tā nepazeminātos. Tieši tāpēc mēs iestājāmies par eh, pakāpenisku CCTB ieviešanu. Tagad par Eh, šīs eh, korporatīvās nodokļu pauzes obligāti ieviešana attiecībā uz multinacionālajiem uzņēmumiem. Es vēlētos norādīt, ka šis jautājums vēl būtu jāanalizē. Vajadzētu veikt ļoti konkrētas analīzes, vajadzētu paskatīties, kādu uz kategoriju uzņēmumiem eh, šis pienākums būtu jāuzliek. Polija ir pret tādiem risinājumiem, kas uh, ierobežo līkumos eh, noteiktās eh, brīvības sniegt eh, pakāpojumus, piemēram. Iepriekšējā runātāja runāja par tiešo nodokļu harmonizēšanu. Es domāju, ka mums vajadzētu atcerēties, ka dalībvalstis ir tās, kas veido politiku tiešo nodokļu jomā. Tas ir dalībvalstu kompetencē. Tieši tāpēc šeit varētu būt runa nevis par uh, saistībām, bet gan par eh, ieteikumiem. Mēs eh, priecājamies arī par to, ka Eiropas komisija ir sagatavojusi tiesību aktu priekšlikumus. Tomēr vajadzētu vest eh, tālākas diskusijas un padziļinātu analīzi. Polija noteikti uh, pieprasīs garāku periodu, lai varētu uh, iedziļināties šajās analīzēs. Un eh, tagad noslēgumā gribētu norādīt, ka mēs esam arī par direktīvu par automātisku informācijas apmaiņu attiecībā uz konkrētām valstīm, tātad šie uh, konkrētie individualizētie valstu ziņojumi. Mēs uh, iestājāmies par šādu darbības virzienu. Polijas senāts arī uzskata, ka vajadzētu atbalstīt šo aktivitāšu mērķus. Paldies! Paldies! Tagad eh, vērsīšos pie mūsu līdzreferentiem. Katram divas minūtes, lai uh, jūs varētu izskaidrot, ko īsti jūs sagaidat no šīm diskusijām, un arī varbūt jums ir kādi jautājumi, ko vēlties uzdot. Pirmais - Jepe Kofots. Paldies, priekšādātāji! Paldies! Uh, arī no manas puses par to, ka tik daudzi Nacionālā parlamenta pārstāvji ir atraduši laiku, lai ierastos pie mums un apspriestos par šiem tik svarīgiem jautājumiem. Es gribētu norādīt, ka, protams, ie, iekasēt nodokļus un noteikti nodokļu bāzi ir dalību valstu kompetencē, taču pašlaik vispasaules ekonomikā ir tāda situācija, ka uh, Dažkārt šīs nacionālās kompetences ir ļoti grūti izpildīt, tāpēc, ka ir daudz cilvēku, kas vēlas izvairīties no nodokļu nomaksas. Mēs redzam, ka tas notiek gan korporatīvajā pasaulē, gan arī Panamas dokumenti parādīja, ka tas notiek arī maisaimniecībās, tātad fiziskās personas to dara. Tieši tāpēc Eiropas parlaments iestājas par to, ka mums ir vajadzīgas reāls pilnvars. Parlamentiem ir jānodrošina reāla vāra Eh, nodrošinot taisnīgus nodokļus mūsu uzņēmumiem un arī pilsoņiem. Kā jau eh, mēs dzirdējām no komisijas puses, mēs redzam, ka nodokļu sloks maziem un vidējiem uzņēmumiem ir 30% augstāks nekā multinacionālām korporācijām. Un tas eh, faktiski nozīmē netaisnīgu konkurenci. Uh, Eh, ļoti liela mūsu sabiedrības daļa, tātad mazie vidēji uzņēmumi, kas īsnībā arī rada darba vietas un kas mums eh, ir tik ļoti vajadzīgi, eh, saskaras ar šādu netaisnību. Nu, līdz šim šajā taksa komitejā mums nav pilnvaru spriest par Panamas dokumentiem, bet mēs zinām, ka mums ir jāstrādā pie cauradzamības. Mums ir jānodrošina labāka sadarbības starp dalību valstīm un ar citām jurisdikcijām pasaulē. Mums ir vajadzīgi jauni noteikumi. Eiropas Savienībai ir jābūt spēcīgai spēlētājai, nodrošinot, lai šādi noteikumi tiktu pieņemti un efektīvi piemēroti visā pasaulē. Man tik atvēlētas tikai divas minūtes, bet es labprāt uzklausīšu jūsu komentārus. Es uzskatu, ka mums ir patiešām kopīga darba kārtība, mums te ir jāķeras klāt kopā. Es ceru, ka rezultāti būs labi. Panamas skandāls īstenībā mums palīdz. Eh, arī eh, Šveicis atklājuma mums palīdz. Un kā eh, līdz referents, es labprāt arī uzklausīšu visu, kas jums ir sakāms, un centīšos to ņemt vērā. Paldies līdz referentām. Tagad vārds Mihailam Toireram. Viņš ir otrs līdz referents. Paldies, priekšādātāji! Godāmie um, parlamentu pārstāji, vispirms es vēlētos uzsvērt, cik um, daudz jūs esat šodien klāt. 19 dalībvalstis ir pārstāvētas, tas patiešām ir labi. Domāju, ka mēs varēsim kaut ko panākt tikai tad, ja mēs uh, cieši sadarbosimies. Es uh, um, gribētu pastāstīt par takse divi komitejas uh, galvenajiem atklājumiem. Uh, Tātad te runa par 28 dalībvalstu komplicētu nodokļu sistēmu sadarbības, kas ir novedusi pie zināmiem trūkumiem. Uh, Un uh, tas attiecas galvenokārt uz lieliem multinacionāliem uzņēmumiem. Ja mēs vēlamies tam pielikt punktu, mums ir vajadzīgs uh, kopējs tirgus, kur uh, kapitāls varētu brīvi pārvietoties, un tam savukārt ir vajadzīgi kopīgi noteikumi. Eiropas Savienībai vajadzētu pieņemt saistošus uh, pienākumus un vajadzētu pieņemt arī šo kopējo informācijas sistēmu. Vajag strādāt arī pie kopējās konsolidētās nodokļu bāzes tā lai šīs bāzes netiktu uh, likvidētas un lai netiktu nobīdīta peļņa. Tāpat mums ir jāskatās arī uz ārējo dimensiju. Taksi viens ietveros mēs pie tā nevarējām uh, strādāt, tāpēc tas ir tāds kā mm, mūsu atlikusī darba daļa. Šeit ir runa par nodokļu paradīzēm, par uh, nodokļu nolīgumiem un tā tālāk. Pašlaik pie tā notiek darbs, uh, kombinācijā ar šo Panamas dokumentu skandālu. Un mēs uzskatām, ka vajadzētu nodrošināt vismaz vienreizēju aplikšanu ar nodokļiem pēļņai, kas tiek gūta Eiropas Savienībā un kas to atstāja. Tātad vai nu te būtu runa par izejas sistēmu vai arī par kādu citu sistēmu. Es labprāt uzklausīšu jūsu viedokļus. Es gribētu, lai mēs nonāktu pie uh, kopīgas nostājas BEPS projekta īstenošanā. Interesantākais ir tas, ka uh, agresīva uh, izvairīšanās no nodokļu nomaksas smagi skar visas dalībvalstis. Nu, nu pas... Paldies. Un tagad viedokļa apmaiņa. Un vārds divu valstu pārstāvjiem, kuri mums nosūtīja rakstiskus komentārus. Sākšu vispirms ar Lord Deivis Stanfords tieši parlaments nosūtījis rakstiskus komentārus, bet nu, mums tiešām ir liels gods mūsu vidū sveikt Lordu Deivisu. Īpašu, īpaši esmu priecīgs arī šeit satikt uh, senu draugu. Nu, jums ir trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies jums. Uh, un komitejai prezidējošai valstī arī par to, ka mums ir sniegt iespēja diskutēt. Vēlos izteikt dažus komentārus, negatīvus varbūt komentārus, bet es ceru, ka tie būs liederīgi, tie būs arī pozitīvi komentāri. Es uzskatu, ka visai liela neskaidrība par termiņiem, kas ir šais dokumentos, tiešām ļoti žēl, ir atsauce uz uh, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas agresīvas uh, nodokļu plānošanas. Uh, te ir atšķirība starp abiem, un es norādīšu uz to skaidrs, ka ir atšķirība šeit, izvairīšanos no nolūku maksāšanas ir nelegāli, bet īsti nav skaidrs, eh, kādi kriteriji ir jāpiemēro nodokļu plānošanai un eh, izvairīšanai no nodokļu maksāšana. Tie ir juridiski dokumenti. Būs arī direktīva, rekomendācija par šo jautājumu. Līdz ar to ļoti precīzi jāatrunā, kas ir šie koncepti. Tad ir arī uh, neskaidrība, kas ir tāda praktiska rakstura, kam ir saistība ar būdžetu. Ideālā pasaulē varbūt vajadzētu arī nodokļus uh, nodot Eiropas Savienības pārziņā, taču, kā tas tika atgādināts, tas tā nav. Dalība valsts ir atbildīgas par šo, un tas ir arī ļoti bīstam Eiropas Savienībai sniegt uh, iespēju, ka tā var atrisināt problēmu, bet tā to nevar. Tas rada ekspektācijas, kas, diemžēl, noved pie vilšanās sajūtas. Uh, Neko daudz nevaram darīt, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas jomā tas viss ir jāatrisina nacionālā līmenī, lai tiktu mainīti nodokļu likumdošana. Varu ierosināt dažas lietas, iesa, ieviest šo. Uh, pre, noteikumu pret nodokļu nemaksāšanu. Apvienotā karalis jau to ir darījusi, un tādējādi mēs arī apkarojam Google, Starbucks, citu multinacionālo kompāniju agresīvās nodokļu prakses darījumu. Tad arī pārauga nodokļu iestādes. To var visu arī apsīdēt tiesā Un tad arī šie nodokļu nolēmumi tiek izmantoti, bet nu, te dalību valstīm ir šī kompetence, un tas jāatrisina. Pozitīvā lieta ir tāda, ka pat ja esmu satraukts par to, kāda varētu būt ietekme tam, ka Eiropas Savienība runā par šiem jautājumiem, Eiropas Savienība tomēr var uzņemties savu atbildību un uh, veicināt caurskatāmību šajā jomā, un tas nu diena ļoti svarīgi šajās direktīvās, lai būtu šīs caurskatāmības aspekts, iesim vēl tālāk. Arī vēl viens mulsums un neskaidrība ir šai dokumentā pirmā labspus ceturtais punkts, lai sabiedrība tad varētu arī izkontrolēt arī šos nodokļu maksāšanu un arī, lai ziņojumi tiek publicēti un tam līdzīgi. Un pēc tam tur tiek teikts, ka informācija, kas tiek nodota nodokļu iestādēm, netiek publicēta. Nu, tā ir absolūta pretruna Es saprotu, ka vēlme šeit ir noteikti tāda, ka informācija netiek publicēta. Uzskatu, ka tā ir kļūda. Vajadzētu tomēr publicēt informāciju par nodokļu maksāšanu un arī par uh, šis slieksnis par 750 miljoniem ap, uh, apgrozījumu ir pārāk uh, zemu. Es domāju, ka te vajadzētu iekļaut visas iespējamās kompānijas ir arī biežāk otētās un tam līdzīgi. Arī patērētājiem, kas ir akcionāri, ir tiesības zināt, vai un kur tiek maksāt nodokļi. Vajadzētu pārformulēt daļu teksta šajās direktīvās, kas ir tieši saistīts ar tā, ar nodokļu reformu. Vajadzētu iet vēl tālāk, to visu padarīt stiprāku, runājot par publicitāti un caurskatāmību. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Liels paldies! Un tagad vārds Pieram Alēnam Muē, eh, Finanšu komitejas vicepriekšsēdētājs Francijas parlamentā. Trīs minūtes paldies, priekšsēdētāji. Jā, man ir ļoti liels prieks par progresu, kas ātri ir veikts Eiropā cīņā pret agresīvo nodokļu optimizāciju trīs gadus atpakaļ G20 uzsāk šo programmu cīņa pret uh, nodokļu bāzes samazināšanu. Mēs baidījāmies, ka šis būs ļoti sarežģīts jautājums, par kuru būs grūti runāt Eiropā, jo pašā Eiropas Savienībā nodokļu jautājumi ir Nacionālo parlamentu pārziņām. Taču iesaistot Nacionālos pā, parlaments jau no paša sākuma tāks komitejas darbā, uh, Es uzskaitu, jā, ka priekšsēdētājs Lamasurs arī ļāva lietām virzīties uz priekšu ļoti strauji. Tas ir vēl jo svarīgāk tādēļ, ka Eiropā ir jārāda pam, piemērs BEPS īstenošanā diviem aslu dēļ tirgus laba darbība nozīmē godīgu konkurenci, un tas nozīmē, ka mēs atceļam noteikumus, kas kropļo šo konkurenci. Un otrs iemesls ir tāds, ka Eiropas Savienības pamats ir solidaritāte starp valstīm. Solidaritāte starp valstīm iznī, izslēdz šāda veida politikas kā nodokļu optimizācija. Es domāju, ka tas ir ļoti eh, kaitējis, tā skaitā arī nodokļu tiesvedībai Eiropas Savienībā, jo gal beigās lielās kompānijas nevēlas maksāt nodokļus tur, kur mazās kompānijas maksā nodokļus bez, bez mazākām ierunām. Es uzskatu, ka BEPS īstenošana tai ir eh, jābūt īstam paraugam Eiropā jo ar šo ziņošanu par katrām valstīm mēs jau ejam tālāk, bet ir vēl svarīgāki pasākumi, kur es domāju, kur arī mēs eh, vēl varam darīt vairāk nekā OECD, proti uzņēmuma nodokļa harmonizēšana. Nu, tas tiešām ir ļoti sens Eiropas Savienības jautājums, bet ļoti svarīgs gan iekšējā tirgu, gan eh, monetārijā savienībā. Uh, Es uzskatu, ka, ja mums tas izdosies, tas būs viens no svarīgākajiem progresiem. Tas atcels visus tos noteikumus, kas ļauj uzņēmumiem izvairīties no nodokļu maksāšanas. Uh, Un tas nozīmēs arī lielāku skaidrību un vienkāršību uzņēmumiem, tas nozīmēs arī lielāku caurskatāmību pilsoņiem. Uzskatu tiešām, ka tas ir vissvarīgākais priekšlikums, svarīgākais pasākums, ko nu, šai komitejai vajadzētu piedāvāt un izstrādāt. Paldies! Tagad vēršos pie Eiropas parlamenta. Daļut Hūbner lūdzu, trīs minūtes. Divas vai trīs? 3. Paldies! Uh, on... Pēdējo trīs gadu laikā darbā pie uzņēmumu nodokļu jautājumiem tiešām mūsu aktivitātes uh, uh virza dramatiski notikumi. Uh, arī eh, tika prezentētas šīs trīs pakotnes, un mēs noteikti iesim vēl tālāk, lai risinātu šis eh, izaicinājums un izveidosim labu nodokļu sistēmu, kas būs struktūrāla Eiropā. Tam ir jābūt mūsu uzdevumam. Nu, jautājums, ko vēlos minēt, ir saistīts ar to, ko teica Stīvens, Stefans Kvests. Ir labs līdzsvars starp uh, risinājumiem, kas ir nepieciešami uzņēmumu aplīkšanai ar nodokļiem nacionālā līmenī un risinājumi, kur ir jārod Eiropas līmenī, plus vēl, protams, OECD rekomendācijas, lai rastu pareizo līdzsvaru starp to, kas ir jāizdara, jālemj Eiropas Savienības līmenī un kas jādara ir nacionālā līmenī. Nu, šis līdzsvars ir ļoti svarīgs. Kopumā ir jāteic, ka, nu, rezultātā iespējams nonāksim pie daudz dažādiem tiesiskiem instrumentiem, politikas instrumentiem, instrumentiem un būs nepieciešamība turpināt izmantot politiskos instrumentus, kas darbosies dažādos līmeņos. Tas nozīmēs, ka būs arī nepieciešams bezprecedenta sadarbības un monitoringa līmenis. Tālāk nodokļu jautājumu risināšana prasa ārkārtīgi lielu uzmanību tam, ko mēs saucam par demokrātisko leģitimizāciju. Varbūt daudz vairāk tas tā ir nodokļu politikā nekā citās politikās. Un šeit, nu, tas tiešām ir mūsu Eiropas parlamenta pārziņā Eiropas līmenī un tad jums, kolēģiem, nacionālajos parlamentos. Uh, jāsniedz demokrātiskā leģitimizācija šim izmaiņu procesam, lai vēl beigās eh, varētu salabot šo nodokļu sistēmu, lai tā būtu godīga, caurskatāma un lai tur nenotiktu ļaunprātīga izmantošana un prakse šī dubultā leģitimizācija Eiropas parlamentu līmenī, Nacionālo parlamentu līmenī. Es domāju, ka te jā, jāstaprina politiskais dialogs, un, un te atkal atsaukšos uz Stefanu Kvestu, kurš aicināja īstenot sadarbību. Es domāju, ka ir jāstiprina arī šī sadarbība. Nacionālie parlamenti arī būs atbildīgi par OECD rekomendāciju īstenošanu, piemērošanu, kā arī Eiropas likumdošanu transponēšanu. Tādējādi varēs arī uzraudzīt šo tiesību aktu īstenošanu. šajā jomā ļoti liela atbildība uz tieši Nacionālā parlamenta jomā. Paldies! Danutā. Paldies, Daņuta! Tagad vārds Nacionālā parlamenta pārstāvjiem. Pedro Savara, Spānijas uh, deputāta kongresa pārstāvim. Trīs minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, mums šobrīd jātiek galā ar izaicinājumiem starptautiskā mērogā, un tam noteikti ir nepieciešama uh, Nacionālā parlamenta iesaistīšanās. Šie jautājumi ir starptautiski, tātad tam ir nepieciešams starptautisks risinājums. Es priecājos par to, ka jūsu vadītā komiteja ļauj mainīt paradigmu arī starptautiskā mērogā. Jums ir uh, skaidrāka vīzija par notiekošo, un šobrīd ir runa par visu sabiedrības uzbūves modeli kopumā. Mums ir jācenšas izkļūt no šīs trupceļa, kurā esam jau gadiem ilgi. Mēģis ir panākt to, lai mēs varētu uh, finansēt uh, labklājības valsti. Tāpēc es priecājos par sākotnējiem pasākumiem, kurus jums jau ir izdevies īstenot. Mums ir nepieciešams auglīgs darbs, rezultāti, lai um, kaut ko panāktu, uh, piemēram, Panamas dokumentu gadījumā. Spānijas kongresā mēs esam izveidojuši izmeklēšanas komiteju par Panamas dokumentiem. Un vēlējos atgādināt ka daži punkti mūsuprāt ir ļoti svarīgi, punkti, pie kuriem mums ir jāstrādā ļoti izlēmīgi. Vispirms kopīgā nodokļu bāze, uzņēmuma nodokļu bāze. Izmanto, izmantosim šo iespēju, kas mums paveras, jo Es domāju, ka šis ir īstais brīdis, lai rīkotos. Mums ir jāiet tālāk nekā tas, ko piedāvā OECD. Tālāk šis jautājums par Eiropas nodokļu paradīžu sārakstu. Es domāju, ka arī tas mums ir jāizmanto. Mums ir jāizmanto iespēja, kā jau es teicu, jo šī nonivelēšanās eh, patiesībā apdraud mūsu sociālo kohēziju un arī labklājības valsts pastāvēšanu. Tālāk, automātiski informācijas apmaiņa. Es domāju, arī šajā jomā mēs varētu iet tālāk. Mums ir jāsaprot, kas reāli iegūst no viss šīs te uzraudzīšanas un informācijas apmaiņas. Un noslēgumā priekšsēdētājs domāju, ka mums ir jābūt patiesi ambicioziem, jo ir pienācis īstais brīdis un izaicinājums to pieprasa no mums. Paldies! Paldies! Eh, pēdējais, ko pieminējāt savā runā, noteikti ir secinājums, kas ir jāizdara no šī Panamas dokumentu skandāla. Un tagad vārds es atvainojos jau iepriekšējā izrunāšu nepareizi Slovēnijas pārstāvim Tilenam Bozičam. Hvala za besedo. Mon cher collègue, pour 3 minutes. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā es vēlētos teikt, ka Slovēnija ir ievērojami pavirzījusies uz priekšu nodokļu likumdošanas jomā, bet mēs, protams, esam atvērti izmaiņām. Es redzu, ka mēs visi esam diezgan pozitīvi noskaņoti un izprotam, kādi ir riski, ja mums nav pienācīgas nodokļu sistēmas. Protams, ka mūs skar arī ekonomiskā recesija. Un ir svarīgi iekasēt nodokļus tur, kur nodokļi ir jāmaksā. Kā jau es teicu, mums ir diezgan laba sistēma, bet mēs saskaramies ar problēmām tad, kad mums ir jāapkopo dati un jānodrošina eh, datu aprite. Jo īpaši tad, ja tas ir jādara ātri. Līdz tam, kamēr eh, nodokļu iestādes saņem šos datus un var tos apstrādāt, līdz brīdim, eh, kad tiek konstatēti pārkāpumi, protams, viss norit lieliski. Mums ir dažādas mūsdienīgas eh, nodokļu nolēmumu formas, kas ir iestrādāts likumdošanā un kas ļauj eh, skaidri izsakot tam, ko dara nodokļu maksātāji. Bet ir kāds ļoti interesants jautājums, kas varbūt pat ir nedaudz provokatīvs. Vai sistēma nenovecos. Par ko es runāju? Nodokļu paradīze bieži vien darbojas jau 30 gadus, bet mēs tikai tagad uzzinām par to uh, informāciju. Jā, protams, ka tehnoloģijas ļauj mums pienācīgi rēģēt, bet šīs uh, offshore sistēmas joprojām ir dalībvalstu pārziņā un šobrīd pāriet uz privātām uh, platformām. Un arī šis jautājums mums būtu jārisina pavisam strauji. Un es domāju, ka mums ir jāpatur prātā arī jaunatīstības valstis. Ja mums izdosies pienācīgi risināt nodokļu jautājumu, es domāju, ka mūsu īstenotie pasākumi var dot daudz labākus rezultātus. Tāpēc es domāju, ka mums ir jārīkojas strauji un jāpalīdz šīm valstīm tīri praktiski. Piemēram, Nigērija. Tās nodokļu ieņēmumi ir tikai 10% no IKP. Es domāju, ka te mums būtu jāpalīdz. Paldies! Paldies kolēģiem! Es domāju, ka šie komentāri tiešām ir vietā un komisijas ģenerāla direktors noteikti ņem vērā jūs teikto par uh, daudzpusējo informācijas sistēmu. Es domāju, ka jaunais dokuments uz to vēl neatiecas, bet pie tā noteikti vēl būtu jāatgriežas. Tagad vārds Eiropas parlamenta deputātiem un sociālistu un demokrātu grupas vārdā uh, vārds Pītram Saimonam. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzende. Ich möchte... Paldies, priekšsādātāji. Uh, Es eh, gribētu mm, papildināt to, ko tikko teica Kofutkungs. Pirmkārtām, protams, ir ļoti labi, ka mēs eh, šeit tiekamies ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem, kas eh, īsnībā ir atbildīgi par nodokļu jautājumiem, un tad tā ir viņu, tas ir viņu primārais pienākums. Uh, Un vienlaicīgi mēs arī saprotam, ka mēs nevaram šo tematu atrisināt eh, individuāli dalību valstu līmenī. Galu galā mēs redzam, ka tas eh, nedos eh, kopīgus rezultātus. Ja mēs vēlamies iet pa šo Eiropas ceļu, kas, protams, ir labi un pozitīvi, un daudz runātāju šodien to teica, tad es uzskatu, vienlīdz svarīgi ir domāt ne tikai par kaimiņu valstīm, par valstīm, pa labi, pa kreisi mm, no katras valsts. Tātad te ir runa par nodokļu nolēmumiem, par uh, valstu individualizētajiem ziņojumiem. Uh, par to būtu jāinformē ne tikai kaimiņu valstis, bet arī Eiropas komisija. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Galu galā mēs redzam, ka uh, tiek atklātas dažādas lietas, lukslīgs, panamas dokumenti un tā tālāk. Viso šajos skandālos mēs redzam, ka ir bijuši skaidri uzdevuma apraksti. Komisija tā tad ir uh, līguma sārdze, tā ir tā saucamā policija, kas rūpējas par to, lai katra valsts būtu izpildījusi savus pienākumus, kas ir uzskaitīti līgumos. Ja Eh, šajos jautājumos Eiropas komisija netiek eh, par visu informēta, tad dalībvalstis eh, komisijai atņem iespēju izmeklēt šādus pārkāpumus un uzlikt sankcijas. Te ir runa par ļoti daudzām dalībvalstīm, kas to nevēlas, tās ir šo dalībvalstu valdības, kas to nevēlas. Galu galā mēs visi atkārtojam, ka tas ir tik svarīgi un ka mēs vēlamies virzīties uz priekšu, tad mums galu galā vajadzētu padomēt par tiem, kas eh, spēj kontrolēt, kuriem ir eh, šis, eh, šīs plašās uzraudzības iespējas. Tos tad arī vajadzētu informēt, un šeit es gribētu lūgt jūsu atbalstu. Paldies, Pēter! Tagad atgriezīsimies pie dalībvalstu parlamentiem. Došu vārdu Timo Arakas kungam. Viņš ir no Somijas. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz to, ka, ja runa par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un nodokļu bāzes eroziju, tad te ir runa par tiesību aktiem, kas īsti uh, nerunā par nodokļiem, tātad te ir runa par uzņēmumu tiesībām, par grāmatvedību. Somijas parlamentā mums ir ļoti karstas debatas par to, kā īsten, īstenot 909 2014. gada direktīvu par vērtspapīru centrālajiem depozitāriem. Šeit ir eh, runa par Somijas un citu valstu vestajām pārunām parlamentā. Es redzu, ka ir arī Somu deputāti zālē, un te ir runa par 38. pantu, kas attiecas uz Somiju, Norvēģiju un citām valstīm. Šeit eh, vērtspapīra tieši īpašnieki ir obligāti, un tad, tad vērtspapīru galīgi īpašnieki parādās dokumentos, un eh, tas viss ir pieejams reālaikā. Es nevēlos iedziļināties politiskās debatēs, taču pastāv bāžas, ka šīs regulas īstenošana uh, pavājinās vērtspapīru īpašumtiesības Somijā, jo tagad būs iespējams uh, pārvest šos līdzekļus uz ārvalstīm. Tas, ka mums ir šādas sarunas, īstenībā runā pretī parlamenta padomes un uh, komisijas vēlmēs nodrošināt dokumentāciju par uh, līdzekļu īpašniekiem un nodrošināt informācijas apmaiņu starp nodokļu iestādēm visā Eiropā. Uh, Vienlaicīgi ar Panamas dokumentu publiskošanu un aicinājumiem nodrošināt caurdzmību ir traģiski, ka pastāv šādas bāžas, pastāv iespējas samazināt sauradzamību citur Eiropā attiecībā uz citiem dokumentiem. Šai regulē ir tikai divi gadi, taču visa vide ir mainījusies un arī ambīcija līmeņi ir daudz augstāki. Tieši tāpēc es gribētu aicināt Eiropas iestādes pārdomāt uh, šīs regulas uh, pastīgrināšanu attiecībā uz centrālajiem depozitāriem. Tas ir patiešām nepieciešams, un šādā veidā mūsu dalību valstu izņēmums, tagad uh, šis izņēmums, kas attiecas tikai uz dažām dalību valstīm, attiektos uz visu Eiropas Savienību. Paldies! Paldies, godāmo kolēģi, es pareizi sapratu, tad. Eh, Somijā ir ieviesta sistēma, kas eh, garantē absolūtu cauradzamību attiecībā uz finanšu līdzekļu īpašumtiesībām. Un šis ieteikums ir, ka, ja jau tas darbojas Somijā, tad to var attiecināt arī uz visām pārējām valstīm. Šādas viedokļu apmaiņas mums sniedz priekšrocības, jo mēs no vienas puses runājam par Eiropas tiesību aktu priekšlikumiem, par Eiropas rekomendācijām, bet mēs varam uh, vienlīdz labi runāt arī par eh, dalību valstu kompetenci esošiem jautājumiem un varam nodrošināt paraugu prakses apmaiņu. Tagad došu vārdu Austrijas pārstāvim. Huberts Fuchs. Priekšsēdētāja kungs, godāmie deputāti. Pilsoņi un mazie uzņēmumi Eiropā pašlaik proporcionāli Mm, saskaras ar daudz lielāku nodokļu slogu nekā multinacionālajie uzņēmumi. E, šāds netaisnīgums un konkurences izkropļojumi noteikti ir jālikvidē. Ir vajadzīgi pasākumi efektīvākai aplikšanai ar nodokļiem un caurdzamībai iekšējā tirgū. Tā ir absolūta nepieciešamība, Un tieši tāpēc arī ir vajadzīga pasākuma pakotne, lai cīnītos pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Taču šim solim noteikti ir jāsako daudziem citiem pasākumiem, un, piemēram, šeit es domāju par uh, korporatīvo nodokļu bāzi, kas attiektos uz visu uh, Eiropas Savienību un kas būtu piesaistāma augstākajiem nodokļiem. Vajadzētu arī nodrošināt tomēr to, ka nodokļu iekasēšana paliek dalībvalstu kompetencē. Uh, aplikšana ar nodokļiem peļņas gūšanas vietā un absolūta caurdzamība ir divi priekšnosacījumi, lai mēs varētu cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Caurdzamībai uh, Eh, ir arvien lielāka loma, lai mēs nodrošinātu taisnīgāku aplikšanu ar nodokļiem. Automātiskā informācijas apmaiņa par nodokļu pārkāpumiem, kas attiektos uz pilnīgi visām valstīm, nodrošināt šo caursmību tomēr ar to nepietiek. Nodokļu iestādēm ir jāsniedz eh, arī cita informācija automatizētā veidā un ir jānodrošina cieša sadarbība multinacionālajiem uzņēmumiem, kas atrodas Eiropas Savienībā vai kas darbojas Eiropas Savienībā, vajadzētu sagatavot uh, ziņojums par katru valsti, par uh, gūto pēļņu un par nomaksātajiem nodokļiem. Šiem datiem ir jābūt pieejamiem ne tikai nodokļu iestādēm, bet arī plašākai sabiedrībai. Tas radītu uzticēšanos eh, pilsoņu vidū attiecībā uz konkrētās valsts nodokļu sistēmu. Direktīva par eh, izvairīšanos no nodokļu nomaksas mm, ir jāpieņem pēc iespējas ātrāk, un attiecībā uz ārvalstu uzņēmiem vajadzētu nodrošināt, lai um, vairāku pakāpju īpašumtiesību attiecībās um, nebūtu tā, ka uh, E, šie uzņēmumi izvairās no tādām valstīm, kur nodokļi ir augsti. Tāpat arī ir jādomā par nodokļu paradīzēm. Mm, vajadzētu atcerēties, ka e, pašlaik nav nekādu e, ekonomiska pamatojuma izveidot ekonomisko aktivitāti tādā valstī, kas ir nodokļu paradīze. Paldies, tagad atgriezīsimies pie Eiropas parlamenta deputātiem. Kā jau es norādīju, Dalībvalstu eh, parlamentu pārstāvji nav pieteikušies runāt, un eh, ja mums būs laiks, un ja kāds eh, vēlas izteikties, vai arī kāds, kurš jau ir izteicies, vēlas runāt vēlreiz, tad dariet to mums zināmu. Mēs dosim jums iespēju, tāpēc, ka mums vēl ir atlicis laiks. Tagad atgriezīsimies tātad pie Eiropas parlamenta deputātiem. Uh, EKR grupas vārdā izteiksies Bernds Luke. Eh, trīs minūtes, lūdzu. Dank, Paldies, priekšsēdētāji. Heiser. Ich bin aber auch nicht sicher, ob ich sprechen kann. Es atvainojos, esmu aizsmacis, es īsti nezinu, vai vispār var izteikties. Vai jūs eh, Kiprā saaugstējāties? Mēs eh, bijām Kiprā nesen. Jā, esmu saaugstējies. Dāmas kungi, tomēr mēģināšu runāt. Esmu. Eine große Übereinstimmung. Sorry, I'm, I'm, I'm afraid I'm, I cannot speak. Nē, es atvainojos, es tomēr nevaru parunāt. It's a pity. Is there another... Uh, nu, ļoti žēl. Vai ir kāds cits no šīs politiskās grupas, kas vēlētos izteikties? Nē, šobrīd nē, tad Mihails Toirers. Es esmu šeit. Vai es tagad varētu? Pēdējās rindās, jā, Aldas grupas vārdā. Jā, tātad, paldies, cienījamie kolēģi. Liberāļu un demokrātu grupas vārdā es vēlētos norādīt uz to, ka, ka taks viens un uh, darba rezultāti ir ļāvuši mums padomāt par vairākiem aspektiem. Vispirms par to, ka mēs nevaram šos jautājumus, šīs problēmas atrisināt nacionālā līmenī. Eh, proti tas, ka mēs ar nacionālu likumdošanu varētu izvairīties eh, no nodokļu nemaksāšanas, ir izrādījusies pilnīga ilūzija. Tāpēc arī Eiropas Savienībā mums eh, tātad dalībvalstīm kopā ar Eiropas Savienībām jāstrādā pie saistoša likumdošanas ietvara mums nacionālajos parlamentos arī būtu uh, pāanalizēt, vai tik tiešām uh, pietiek ar BEPS īstenošanu, lai uh, vērstos pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Lielbritānijas pārstāvis uh, norādīja, ka nav skaidrs definīcijas, kas nošķirtu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un uh, tātad negodīgas nodokļu prakses. Šeit nav runa par to, ka īrijā, piemēram, ir 12,5% eh, nodokļu bāze. To neviens negrasās eh, tagad kritizēt, bet komisija um, pētot jautājumus, kas ir saistīti ar eh, valsts atbalstu, ir konstatējusi, ka uh, Daži uzņēmumi patiesībā it kā legāli var samazināt savu nodokļu uh, likmi līdz 0,05%, un tas noved pie negodīgas uh, prakses, un uz to mēs raugāmies ar lielām bažām. Tāpēc uh, te būtu savs vārds sakāms Eiropas komisijai, jo mēs nevaram pieļaut to, ka mazie un vidēji uzņēmumi, kā arī. Uh, lielie uzņēmumi, kas neizmanto šādu izvairīšanos nodokļu maksāšanas, nonāk nelabvēlīgākā situācijā. Un ir pētījumi, kas liecina par to, ka um, maziem vidēju uzņēmumi ir apmēram 25%. Um, Tālāk, uh, Digitalizētā ekonomikā, protams, ir ārkārtīgi grūti konstatēt, kur patiesībā tiek uh, radīta pēļņa un attiecīgi aplikt to ar nodokļiem. Tāpēc mums ir jādomā par to, kā šādā digitalizētā sistēmā mums varbūt būtu jādomā par jaunu, pavisam jaunu nodokļu sistēmu. Paldies! Paldies kolēģim! Un tagad vārds Nīderlandes senāta pārstāvim, Reihkungam. Jā, paldies priekšsēdētāji. Vispirms vēlos uh, uzteikt jūs par to, ka esat organizējuši šādu uh, sanāksmi, un mēs varam nostiprināt dialogu starp dalībvalstu parlamentiem un Eiropas parlamentu. Pirmais, uz ko vēlos norādīt, Eiropas Savienība nav viena pati šajā pasaulē. Un ir pilnīgi skaidrs, ka šo projektu pilnībā atbalsta arī e, OECD dalībās, jo īpaši lielās dalībās, kā piemēram ASV un e, Ķīnas republika. Kā visiem labi zināms, tad e, Viens no iemesliem, kāpēc mēs esam šādā situācijā, ir e, ASV nodokļu sistēma, un pagaidām e, senāts nav vienojies par e, šādu te korporatīvo nodokļu sistēmu, un, kā mēs zinām, tad uzņēmu, ASV uzņēmumi var maksāt tādā vai to ārzemju nodokli par um, saviem ieņēmumiem, tad, ja eh, šī peļņa tiek repatriēta, bet bieži vien šie uzņēmumi to nedara, un tāpēc tik milzīgas summas patiesībā eh, tiek deklarētas eh, zemes jurisdikcijas nodokļu maksāšanas vietās, tāpēc ir jāsaprot, vai Eiropas Savienība uh, pastiprinās BEPS priekšlikumu īstenošanu un vai ASV sekos Eiropas Savienības piemēram, jo pretējā gadījumā ir tāds dīvains uh, paradoks, jo augstāki nodokļi Eiropas Savienībā novest pie mazākiem nodokļiem ASV. Tāpēc mēs vēlētos, lai šī te likumdošanas pakotne. Uh, darbotos veiksmīgi, bet te nu ir svarīgi arī tas, ko teica Duzenberkungs par to, par ko ir runāts arī pārstāvu palātā. Lai kaut ko panāktu Nīderlandes prezidentūras laikā, varbūt būtu labāk, ja mēs pieturētos tikai un vienīgi pie BEPS pasākumiem un neuzsāktu papildus iniciatīvas. Tātad eh, citiem pasākumiem, kas ir šobrīd iekļaut komisijas priekšlikumā. Un visbeidzot, kas nav mazāk svarīgi, mēs vērētos uzsvērt vairākus punktus. Vispirms, caurskatāmība ir izšķirīga. Tāpēc mēs priecājamies par komisijas un uh, Nīderlandes uh, jau īstenotajiem pasākumiem uh, valstu ziņojumu tālāk izpratnes memorāns ar Vāciju un esam uzsākuši arī iniciatīvas attiecībā uz jaunatīstības valstīm 23 jaunatīstības valsts, lai tajās mainītu nodokļu sistēmu un paredzētu uh, pasākums pret nodokļu krāpniecību. Kā jau Spānijas kolēģis teica, ambīcijas tas ir lieliski, bet uh, Mums ir jābūt realistiskiem. Mums ir jāpanāk tas, lai nodokļu iestādes varētu īstenot šos pasākums, vai mums ir pienācīgi resursi, lai to īstenot visās 28 dalībvalstīs, jo īpaši tur, kur eh, šīm nodokļu iestādēm ir jāsadarbojas. Jo, protams, ka lieliski šāda te uh, informācijas apmaiņa, bet ir nepieciešama ierēģi, kas var to īstenot. Lielas paldies priekšsēdētāji! Jūsu pēdējais komentārs tik tiešām ir vietā. Un, protams, ka šīs problēmas varbūt nav vienāds visās 28 dalībvalstīs. Tagad vārds Eiropas parlamenta pārstāvim Fabio De Masi. Jā, vielen dank. Äh, ich glaube, dass... Äh, Jā, liels paldies. Es domāju, äh, Lūks Līks un Panama Līks ir tie gadījumi, kas mums palīdz, un kreiso eh, politiskās grupas vārdā es vēlētos eh, pateikties tiem, kas ir publiskojuši eh, šo nodokļu krāpniecību. Tātad mēs dzīvojam paralēlā sabiedrībā bagātie multinacionālie uzņēmumi un man šķiet, ka Ehm, vajadzē, nevajadzētu aizmirst arī, kā darbojas šie ehm, multinacionāli uzņēmumi kā Google un citi. Ja būtu tikuši īstenoti pareizie pasākumi, tad mēs nepiedzīvotu šādu te uh, ehm, Panam dokumentu skandālu. Tālāk OECD norāda arī uz Eiropas Savienības dalību valstīm, piemēram, uz uh, Nīderlandi. Un Mums ir e, jāveic pašiem savs mājas darbs. mums ir jāvēršas arī pret tā dēvētajām pastkastīšu uh, firmām. Mēs šeit runājam ne tikai par um, nodokļu nemaksāšanu, bet arī par nelikumīgu uzņēmēju darbību, uh, naudas atmaksāšanu un tā tālāk un tā joprojām. Kā jau teica uh, kolēģis no Lielbritānijas, es domāju, ka mums ir jāspēr solis tālāk. Es neusticos šādām te, šādiem te melnajiem uh, sarakstiem, un uh, Moskovisi jau norādīja, ka Portugālei ir. Uh, 75 valsts šajā te sarakstā, Vācija neviena. Tāpēc man, protams, interesē, kā šāds saraksts izskatīsies. Es domāju, ka mums ir nepieciešams daudzpusējs risinājums. Bet ASV, piemēram, ir spērus arī nozīmīgus soļus uh, viena pati, piemēram, attiecībā uz Šveici un Lihtenšteinu. Mums ir jādomā arī par pienācīgām sankcijām un uh, par to, kā bankas varētu mums atvieglot darbu. To jāsasaist ar banku licencēm un, protams, ka mums ir nepieciešams arī konsolidēts nodokļu pamats. Nevar būt tā, ka ir uzņēmumi kā Google, eh, kas eh, darbojas nesodīt Nīderlandē. un harmonizēšanai būtu jānoved pie intensīvākas nodokļu uh, maksāšanas. Paldies! Merci, mon cher collègue. Lielas paldies, kolēģi! Tagad vārds Nacionālo parlamentu pārstāvjiem, Beļģijas uh, deputātu palātas pārstāvei. Meneer de voorzitter, uh, hartelijk dank voor deze uitnodiging. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par šo uzaicinājumu. Paldies par šo iespēju apmainīties viedokļiem ar dalībvalstu parlamentu pārstāvjiem. Protams, ka mēs varam tikai piekrist. Mums ir jāpieliek punkts eh, šādai negodīgai praksei un nedrīkstam pieļaut to, ka multinacionālajie uzņēmumi izvairās no nodokļu nomaksas. Ir jāizraugās caurskatāmība un jāliek pienācīgs uzsvers uz informācijas apmaiņu dažādo nodokļu iestāžu starpā. Protams, ka šajā kontekstā, domājot par administratīvo sadarbību, ir jāstrādā arī pie valstu ziņojumiem, Tas varētu palīdzēt ieviest nopietnas izmaiņas, un es domāju, ka komisijas eh, iniciatīva var tikai dot lielāku caurskatāmību un nodrošināt sadarbību informācijas apmaiņā. Mēs pilnībā atbalstam šo iniciatīvu, bet vēlamies nākt klajā arī ar vairākiem komentāriem. Vispirms, es domāju, ka mums ir jādomā par mazākajām dalībvalstīm. Es zinu, ka Lielajām dalībvalstīm ir pavisam cita vīzija, bet mazajām dalībvalstīm ir jāsaglabā savu konkurētspēju. Tāpēc ir svarīgi, lai tiktu saglabāta fiskālā suverenitāte dalībvalstīm. Protams, ka Mazas nodokļu likmes var būt labvēlīgas maziem un vidējiem uzņēmumiem. Mums ir jādomā par tādu nodokļu sistēmu, kas varētu darboties. Un tālāk ir jādomā par notikumu attīstību OECD ietvaros. Jā, mēs pilnībā atbalstam šos pasākums. Mēs ejam pareizajā virzienā, bet Eiropai nevajadzētu pievērt acis arī uz to, kas notiek pasaules mērogā. Ja komisija uzliek tādus pienākumus, kas eh, liek spēt eh, tālāk soļus nekā tas ir eh, pasaules mērogā, tad mums ir jādomā par to, vai mēs nesamazināsim savu konkurētspēju. Tātad jādomā par komisijas pasākumu sekām. Un runājot par mm, mazām valstīm, um, kā piemēram Beļģija, mazie un vidēji uzņēmumi ir ļoti nozīmīgi mūsu ekonomikas sastāvdaļa, tāpēc ir jāpieņem tāda pasākuma, kas nepalielinātu administratīvo slogu, kas gulstas uz uh, maziem un vidējiem uzņēmumiem. Es domāju, ka, ja ņemsim vērā šos aspektus, tad varēsim veiksmīgi sadarboties un nodrošināt godīgu nodokļu sistēmu, domājot arī par mazajām valstīm. Paldies! Paldies! Tagad Eiropas parlaments. Zaļo grupas vārdā Ernests Maragaikungs. Yes, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs iepazināmies ar komisijas paziņojumu, lai cīnītos pret izvairīšanos no nodokļa maksāšanas, taču mēs šeit redzam, ka ir uh, jāatgūst zaudētājs katru dienu. Rezultībā iet miljārdi eiro. Komisārs Moskovisī arī mēģināja aprēķināt šo zaudēto naudas plūsmu. Tā ir uh, daļa no Eiropas Savienības budžeta un 50% vairāk nekā tas, ko mēs tērējam uh, kohēzijas uh, politikas īstenošanai. Protams, kā ir arī, protams, arī sadarbības starp kompānijām un valdībām, tas nav nu skaidrs. Uzņēmumi, kas nemaksā filiālu, filiāļu nodokļus, uh, Citi piedāvā savus nodokļu nolēmumus, citi atkal piedāvā nodokļus, kas ir zemāki par vidējo rādītāju. Un tad eh, rezultātā no nodokļiem izvairās miljoniem eh, eiro. Beig beigās tās ir valstis, kas zaudē simtiem miljonu eiro ienākumos, vai tā būtu Francija vai Vācija, piemēram. Nu, piemēram, ar dažādiem fiskālajām privilēģijām. Īrija, Nīderlanda, Britu salas vai pat tā pati Beļģija. Gal beigās ir valstis, kas zaudē un ir valstis, kas iegūst. Tas, protams, ir nepieņemami. Nepieņemami. Un melnā saraksta publicēšana, diemžēl, neatrisinās visus tos trūkumus, kādi nu varam pašlaik. Tik tiešām ir par šo jādiskutē ļoti nopietni Eiropas līmenī, jācīnās pret pēļņas novirzīšanu uz labvēlīgākām zemēm. Un nu, tas viss jādara, lai atbalstītu mazos vidējos uzņēmumus. Un tad, kad mēs redzam, kas notiek kaimēnu salās vai Panamā, mēs tiešām varam uzskatīt, ka runa ir par triljonu eiro, kas ir noslēpti šajos kontos. Un, nu, te nepietiks tikai ar šo Panamas dokumentu publicēšanu, ir tagad jāķeras pie ļaunuma saknes. Nu, tad kādu Eiropu mēs gribam? Eiro nacionālajie parlamenti mums uh, šeit palīdz, un kā skaidroja arī Spānijas deputāts, būs jārīkojas, ir jārīkojas sadarbojoties starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Es uzskatu, ka šī, nu, bū, šī būtu tā labākā perspektīva, ko varam darīt nākamā mēneša laikā. Paldies! Tagad mēs atgriežamies pie nacionālajiem parlamentiem. Atvainojiet, ja nepareizi izrunāšu uz vārdu, saka priekšsēdētājs Zviedru parlamentu vārdā. Daniels Estrečiņš, lūdzu. Tack så jättemycket och tack för ordet. Eh, det här har faktiskt... Liels paldies, paldies par man doto vārdu. Jā, tiešām eh, tas bija negaidīti, ka tie, mēs varam organizēt šādu veidu debates. Uh, un ir vienošanos par to, ka ir jāpieliek punkts šai izvairīšanai no nodokļu maksāšanas. Ir ļoti daudz un dažādi viedokļi par to, kā tad praksē šo punktu pielikt, bet nu pateicos, ka šis jautājums ir pacēts, jo īpaši arī par caurskatāmību. Paldies Demāzī kungam par ļoti labu komentāru šajā sakarā. kas arī uz mūsu valsti, reģioniem un pilsētām, tad ir arī jādara tas, ko minēja Slovēņu kolēģis. Jo daudzām valstīm ārpus Eiropas Savienības arī ir šo problēmas. Viens no lielākajiem trūkumiem komisijas priekšlikumā ir tas, ka caurskatāmība nav pietiekama atrunāta, bet tā taču ir fundamentāli svarīga gan uh, caurskatāmība, kas tiek nodrošināta sabiedrībai, pilsūņiem, žurnālistiem, visiem ir jābūt tiesībām piekļūt uh, informācijai, bet ir ļoti svarīgi tad arī zināt, kuras valstis tiks arī pakļaut šai. Uh, valstu ziņošana. Es domāju, ka slieksnis ir pārāk augsts. Te runa ir par 40 miljoniem eiro. Valstu ziņošanai ir jābūt arī uh, publiskai, globālai, ir jāiet tālāk par Eiropas Savienības 28 dalību valstīm. Nu, tas ir ļoti svarīgi, ja mēs vēlamies panākt efektu nākotnē, jāizdara lielāks arī spiediens uz iestādēm, lai jo, arī jo, tiktu, atru, tiktu publicēti komponija galvenie īpašnieki un labumguvēji. Liels paldies! Eiropas parlaments Barbara Kapelkundzi, NFAD. Pozicinda. Uh... Paldies priekšsēdētāji. Vēršanās pret nodokļu nemaksāšanu. Par to uh, ir jādomā ne tikai Eiropas Savienībā kopumā, bet jo īpaši dalībvalstīs. Un mūsu mērķim ir jābūt vienotam, proti efektīvai nodokļu sistēmai, aplikšanai nodokļiem tur, kur uh, tiek gūta pēļņa. Tātad lielāka caurskatāmība un godīga uh, nodokļu sistēma. Uh, Dalībvalstu budžetam tas roda, rada milzīgus zaudējumus. Ik gadus uh, tie var būt līdz pat 70% eh, eh, nodokļi, kas netiek pienācīgi nomaksāti un nonāk nodokļu paradīzēs, kā mēs, piemēram, to redzējām pavisam skaidri Panama dokumentos. Uh, OECD BEPS iniciatīva ir ārkārtīgi nozīmīga, lai tiktu galā ar šo uh, globālo izaicinājumu, ar globāliem risinājumiem, un uh, šis te OECD rīcības plāns ir ļoti uh, nozīmīgs. Uh, tātad. 96 dalībvalsts, tā skaitā arī Eiropas Savienības dalībvalstis, apņemas uh, īstenot uh, informācijas apmaiņu. Un Eiropas komisija uh, šajā gadā nākus klajā arī ar vairākiem pasākumiem, uh, lai apkarotu negodīgu nodokļu uh, praksi. Uh, Tā skaitā arī ar šo te. Uh, ar šiem ziņojumiem, kas paredzēti attiecībā uz katru eh, dalībvalsti. Šobrīd Eiropas parlamentā tiek izskatīti divi svarīgi ziņojumi, kas attiec uz caurskatāmību, piemēram, eh, šie te valstu ziņojumi attiecībā uz multinacionāliem uzņēmumiem. no, uh, runa ir par 6500 uh, uzņēmumiem, uz kuriem attiec šis te um, country by country uh, ziņojuma dokuments. Ir paredzēta arī uh, nodokļa ap, uh, informācijas apmaiņas tam dalībvalstīm sākot ar 2017. gadu, bet ar to vien nepietiek. Mums ir nepieciešams uh, pasaules mēroga reģists, par uh, tiem uzņēmumiem, eh, kas darbojas visā pasaulē, tā skaitā arī par tā dēvētajiem paskastīšu uzņēmumiem. Eh, mums ir jau paredzēta attiecīgs uh, reģistrs, lai vērstos pret nodokļu, pret uh, naudas atmaksāšanu. Un ir uh, nepieciešams strādāt arī pie uh, nodokļu uh, Um, bāzes uh, switchover klau, uh, klauzulām un citiem pasākumiem. Itālijas uh, kolēģis jau uh, pieminēja, ka mums ir jāuzlabo arī uh, definīcijas, un Ungārijas kolēģis uh, pieminēja to, ka ir vairāk jāsekot uh, uzņēmumiem, kas darbojas internetā. Paldies! Merci, Alors, je... Euh, Paldies, cienījamo kolēģi! Tagad eh, Čehijas Republikas senāta pārstāvis Zedneka kungs, lūdzu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Okay. Uh, já bych... Uh, Paldies, priekšādātāji. Es tagad izsakos Čehijas Republikas parlamentā augšpalātas vārdā, un var teikt, ka esam bijuši visnotaļ aizņemti strādājot pie efektīvākas eh, nodokļu uzlikšanas lieliem uzņēmumiem. Protams, mēs detalizēti apspriedīsim Eiropas komisijas priekšlikumus Čehijas senātā, bet vispārīgi runājot, mēs atbalstam pasākumus, kas ir paredzēti cīņai pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Šīs fenomens eh, nodara kaitējumu tirkumu, tas samazina valsts ieņēmumus un arī kaitē konkurencei. Tomēr mēs vēlētos norādīt, ka tieši šie nodokļi ir dalībvalstu kompetencē. Neskatoties uz to, mēģinot atrast efektīvāku pieeju korporāciju aplikšanai ar nodokļiem, uh, Eh, būtu vēlams izveidot Eiropas līmeņa korporācijas. Mēs uzskatām, ka komisijas priekšlikumos ir ietverti vajadzīgie pasākumi, lai cīnītos pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Tāpat ir paredzēti arī citi pasākumi, eh, kas ļautu mums vērsties pret to, kā nauda atstāja Eiropu. Mēs vēlētos norādīt, ka transponēšanas laika grafiks priekšlikumā nav iekļauts. Čehijas republikā būs vajadzīgas uh, lielas izmaiņas tiesību aktos. Tieši tāpēc mēs vēlētos, lai šis uh, laika periods būtu 24 mēneši. Mēs atbalstām jauno stratēģiju efektīvākai nodokļu pārvaldībai, kas balstītos uz sadarbību starp Eiropas Savienības dalību valstīm un trešajām valstīm. Mēs arī atbalstām Eiropas komisijas inici iniciatīvu uzlabot sadarbību ar starptautiskajiem partneriem m, izvairīšanās no nodokļiem jomā. Mēs arī piekrītam tam, ka vajadzētu sagatavot eh, sarakstu ar tām valstīm, kas veicina izvairīšanos no nodokļu nomaksas ar agresīvu nodokļu plānošanu, kas nāk par sliktu vājākām ekonomikām. Bez tām Eiropas Savienībai vajadzētu izdarīt eh, spiedienu uz šīm nodokļu paradīzēm. Domāju, ka mēs varētu gūt labumu no šāda uzņēmuma saraksta, kas izmanto eh, šādus privileģētus režīmus, tā skaitā bankas. Tagad Eiropas parlamenta vārdā Anna Gomeša. Jā, patiešām mēs zinām, kas mums ir darāms. Eiropas parlamentam kopā ar nacionālajiem parlamentiem ir jārīkojas proaktīvāk. Mums vajadzētu izdarīt spiedienu uz mūsu valdībām, uz Eiropas iestādēm. Un šeit var identificēt septiņas lietas. Pirmkārt, Eiropas Savienības eh, melnais saraksts ar nodokļu paradīzēm. Otrais, eh, C CBCR, bet nevis eh, komisijas priekšlikuma CBCR. Tātad šeit nav runa tikai par multinacionālu korporāciju aktivitātēm Eiropas Savienībā. Tas ir jāparedz visas pasaules līmenī. Pretējā gadījumā tas būs neproduktīvi, tas eh, tieši viņiem nāks par labu. Mēs nespēsim līdz ar to atrisināt šo problēmu. Mēs uh, sevi ierobežosim ar aktivitātēm Eiropas tāpā. Un, protams, te nav runa par 750 miljoniem, tam ir jābūt daudz zemākam slieksnim, lai mēs varētu nodrošināt reālu kontroli. Nākamais ļoti izšķirošais jautājums par publiski pieejamiem centrāliem reģistriem visiem uzņēmumiem. Tā lai mēs zinātu, uh, kuri tad ir uh, īpašumtiesību turētāji šīm čālus uzņēmumiem. Mēs zinām, ka te nav runa tikai par izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Te ir runa arī par cīnīšanos pret naudas atmaskāšanu, cīņa pret organizēto noziedzību. Tā skaitā arī teroristi izmanto offshore sistēmu. Nevaram pieļaut to, ka tas turpinās. Mēs esam atbildīgi par mūsu pilsoņu drošību, bet tagad mēs atļaujam, ka uh, mūsu dalībvalstu valdības iestājas par kriminālām interesēm. Mēs eh, nevaram to visu izdarīt tikai ar uh, direktīvu pret naudas atmaskāšanu. Mēs jau tagad redzam, ka eh, šajā direktīvā, kas nesen stājās spēkā, ir trūkumi, un te tiek veidota slepenības sistēma, kas ir ārkārtīgi bīstama. Protams, Tas viss saistās arī ar fondiem un trastiem. Un uh, spriežot par pēdējo naudas atmaskāšanas direktīvu, bija vairākas dalībvalstis, kas īstenībā nepieļāva to, ka tresi tiek iekļauti. Tā bija arī Lielbritānija, un nav nekāda sagadīšanās, ka Lielbritānija tagad ir uh, jātiek galā ar to, kas notiek uh, tās jurisdikcijā, vai te būtu runa par Lamāņu salām vai par ko citu. Uh, Es nevēlos, protams, lai Lielbritānija izstātos. Un e, Lielbritānijai ir jāatrisina šis, e, šīs nekārtības e, savā jurisdikcijā. Vajadzētu to visu paplašināt arī uz pārējām valstīm. Kamerons protams, tagad saskaras ar Panamas skandāla atklājumiem vajadzētu arī panākt, lai bankas nāktu klajā ar visu, visām saiknēm, ar Mossack Fonseca, bet uh, te ir tikai par vienu uzņēmumu, kas ir iesaistīts uh, offshore uh, slepenajos darījumos. Te vajadzētu uh, nodrošināt informācijas sniegšanu par visām bankām. Tāpat arī mums ir jāzina, kas ir īstie īpašnieki. Mēs zinām, ka ļoti daudz naudas tiek investēts tepat Londonā un arī citur. Un pēdējais - minimāli harmonizēt nodokļus Eiropas Savienībā. Īstenībā Nīderlandē ir reāla nodokļu paradīze tādai valstī kā Portugāle. 16 no 20 biržā kotētiem uzņēmumiem ir reģistrēti Nīderlandē, nevis Portugālē, un tas tiek darīts tikai tāpēc, lai nedeklarētu gūtos ienākumus. Tātad šādā veidā mēs zogam naudu no citām valstīm. Tām ir jāpieliek punkts. Mums ir vajadzīga kopīgā konsolidētā korporatīvā nodokļu bāze. Un pēdējais, septītais. Mums ir TTIP nolīgumā ar ASV jāiekļauj nodeļa um, par uh, obligātajiem BEPS. Jūs patiešām nevēlaties, lai šīs sarunas būtu vieglas. Timo Araka vēlreiz vēlas izteikties. Lūdzu, Timo. Sen takia, että, että saan ilo. Paldies. Vēlējos runāt tāpēc, lai tūki dzirdētu vairāk somu valodas. Protams, eh, tie ir nacionāli lēmumi, un Eiropas iestādēs šī vīde ir savādāka, un tāpēc šādas tikšanās ir ļoti nozīmīgas. Es eh, Gribētu jums dot piemēru. Somijas valdība ir publicējusi Eiropas Savienības mērķus, un šeit viņi pauž arī savu viedokli par Eiropas Savienības nodokļu pasākumiem. Valdība uzskata, ka tie ir visnotaļ pozitīvi. Tomēr tiek paustas arī bāžas par to, ka Eiropas Savienības nodokļu pasākumiem nevajadzētu ietekmēt konkurētspēju nacionālā līmenī nedz arī Eiropas līmenī. Jautājums ir arī par to, kā mēs uh, definējam konkurētspēju, vai tas nav arguments iekavēt šīs reformas. Ekonomiskā situācija Somijā pašlaik ir smaga, un tāpēc iespējams varbūt šķiet, ka īstermiņā šis jautājums varētu būt pats svarīgākais. Cilvēki dusmojas par agresīvu nodokļu plānošanu, tā liekas netaisnīga. Tomēr es uzskatu, ka mums vēl vairāk vajadzētu uzsvērt godīgas eh, konkurences dimensiju. Mēs šeit nerunājam tikai par īstermiņa labumiem. Mums ir jādomā arī par vidējā un ilgtermiņa priekšrocībām. Konkurence kopumā būtu iespējama nacionālā lēmuma pieņemšanas vidē, tātad te ir runa par uzņēmumiem un to īstermiņa interesēm. Protams, uzņēmumiem ir arī ilgtermiņa intereses, bet eh, korporatīvie uzņēmumi vēlas paredzamību nodokļu jomā. Protams, tas ir eh, galvenais mērķis Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanā. Bez šādas paredzamības mēs nevaram sagaidīt, ka korporācijas um, sapratīs, ka ilgtermiņā tas konkurencei nāks par labu. Paldies. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Neredzu, ka kāds vēlētos runāt, ka kādam tiešām ir kas sakāms. Lords Dēvis. Eh, tika pausta kritika par Lielbritāniju. Viņš varbūt vēlas uz to rēģēt, un pēc tam Migāls Viegas. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs, nevēlos eh, vēlreiz izteikties, bet es gribētu pateikties par kolēģu komentāriem. Es eh, gribētu uzdot jautājumu Kvesta kungam. Es redzu, ka Kvesta kungs ļoti cītīgi veica pierakstus, uzklausot parlamentāriešu teikto. Uh, paskaidrojuma memorandā par eh, direktīvu attiecībā uz ienākumu nodokļu publiskošanu 20. Eh, lapusē otrajā daļā ir teikts, ka ir jānodrošina kontroli par to, kur šie nodokļi tiek maksāti. Un tāpat arī tiek teikts, ka ir jāpublisko informācija par samaksātajiem ienākumu nodokļiem. Nākamajā lapusē ir teikts, ka informācija netiek uh, atklāta sabiedrībai, tā tiek atklāta tikai nodokļu iestādēm. Tātad ir jautājums, vai te ir runa par informācijas publiskošanu vai nē. Es gribētu uzdot jautājumu Kvesta kungam, uh, kā tad īsti ir, un es uh, ceru, ka direktīvas mērķis ir sniegt šo informāciju visai sabiedrībai, ne tikai nodokļu iestādēm. Uzskatu, ka tas ir ļoti būtiski, lai veicinātu uzticēšanos nodokļu sistēmai. Uh, Galu galā nodokļu maksātājiem ir tiesības uz šāda veida informāciju. Paldies, godājumo kolēģi! Patiešām Kvesta kungs eh, mm, pierakstīja šādus precīzus jautājumus, kurus uzdevāt jūs un arī citi. Un savos komentāros viņš arī varēs eh, atbildēt uz šiem jautājumiem. Pēdējais, kas runās, ir Migāls Viega no Eiropas parlamenta. Paldies. Pavisam īsi komentāri. Es vēlos tiešām uzteikt par šī sanāksmes organizēšanu. Tā tik tiešām bija ļoti svarīga. Mēs uzskatām, ka svarīgākais jautājums, kas arī izskanēja, ir par to, vai ir vispār politiskās grības, lai tik tiešām risinātu šo problēmu. Tas taču ir galvenais jautājums. Uh, Un politiskai gribai ir jābūt dalību valstu rokās, jo šie jautājumi, kā zināms, ir dalību valstu pārziņā, nu tā ir laba lieta. Un uh, šeit mēs nerunājam par uh, nodokļu harmonizāciju, mēs šeit runājam par pašu principu, par to, ka pēļņa ir jāpliek ar nodokli tur, kur šī pēļņa ir saražota. Tad arī jau uh, šī nodokļa ir jānosaka atbilstīgi katras valsts uh, valdības noteiktai likumdošanai. Visi šie jautājumi, kas uz, uzspēldēja pēdējo skandālu rezultātā, uzdod jautājumu, vai vispār ir politiskās gribas kaut ko mainīt un virzīties uz priekšu, mainīt šo finanšu sistēmu bankas turpina darboties uh, nodokļu paradīzēs. Gan arī katrai valstī ir sava uh, favorīta nodokļu paradīze, un tam mums būtu jāmaina uh, šo, šie termini, mēs runājam par paradīzi, tā varētu būt kāda eksotiska valsts, bet uh, lielākās paradīzes jau ir tieši šeit, Eiropas Savienībā. Tad jautājums, vai ir tik tiešām politiskā griba pielikt punktu nodokļu paradīzēm, Portugāles paradīzēm, mēs jau par to arī, ru... Portugāļu parlamentā mēs jau arī runājām par šo jautājumu. Un tad viņi atbild, sakot, nu redzēsim, redzēsim, bet nekas konkrēti netiek darīts. Vai tiešām mēs atbalstām šo cēlo mērķi vai nē? Nu tas ir jautājums. jāpieņem politiskie lēmumi, un šajās debatēs, kur piedalās dažādu valstu parlamentārieši, ir ļoti svarīgs solis, lai veidotu vienprātību šo konsensus un izvairīties no uh, tādām situācijām, kur šie lēmumi nepārtraukti tiek pārlikt uz vēlāku laiku un gaidām, lai kaimiņu valsts pirmā rīkojas. Šoreiz ir jāsvedā, lai pārvarētu šķēršļus. Paldies! Paldies! Es pateicos visiem, kas piedalījās šajās ļoti bagātīgajās debatēs. Pirms dodu vārdu ģenerāla direktoram, lai viņš sniegtu papildus informāciju, atbildētu uz jautājumiem. Tad došu vārdu diviem līdzreferentiem, lai viņi nāk klajā ar saviem secinājumiem. Arī es izteikšu dažus komentārus un piezīmes. Vispirms ir skaidrs tas, un to jau norādīja vairāk no jums, mēs uh, to jau teicām ievedrunā, to teica gan Dizenberkungs, gan es. Šis ir jautājums, kurš ir Nacionālo parlamentu kompetencē. Tieši Nacionālajie parlamenti, tieši jūs, godātie parlamentārieši, arī teiksiet savu pēdējo vārdu. Esam šeit, lai uh, palīdzētu atvieglot diskusijas starp jums, ļautu. Um, ņemt vērā Eiropas un starptautisko dimensiju jūsu lēmumos, ko pieņemsiet, tad, eh, un raudzīt, lai arī jums būtu visa informācija, kas jums ir nepieciešama, un jo īpaši informācija, kas ir Eiropas Savienības institūcija pārziņā. Nu, viss ir vienas prātis par to, ka esošā sistēma rada eh, milzīgu netaisnību. Daudz runātāji arī atkārtoja, ka mm, mazie vidējie uzņēmumi maksā vairāk nodokļus nekā multinacionālās kompānijas, vairāk nekā 30%. Tad ir arī debates, kuras minēja Vuters kundze Vai mēs varam saprast to, ka mazākās uh, valstīs ir nepieciešami citādāk noteikumi nekā lielās valstīs, vai valsts izmērs ir vispār uh, kritērijs? Un tas ir jautājums, ko mūsu Eiropas parlamentu pagaidu komiteja uzdeva. Uh, Tiekoties ar dažādiem Eiropas valstu pārstāvjiem, un dažās valstīs tik tiešām mums teica, ka jā, ir ļoti leģitīmi un pamatoti, ka mazās valstis varētu izmantot tādas metodas, ko neizmanto lielās uh, valstis, un tik tiešām tas ir milzīgs jautājums Eiropas Savienībā, zinot, ka dažas lielās valstis, nu arī uzdot jautājumu, kas tad ir maza valsts, kas ir liela valsts kur ir vairāk nekā desmit miljonu valsts, vai tā ir maza valsts, salīdzinot ar Luksemburgu Maltu, nu nezinu. Un vēlreiz, vai vispār valsts izmērs ir uh, atbilstīgs kritērijs vai nē. Un tas, kas nu ir skaidrs, ir tas, ka nodokļu konkurence jebkurā gadījumā ir nenovēršama Nu, tad arī politiskās partijas nu, dažādus to raugās, vai tas ir labi vai nē, bet nu, tas ir nenovēršami. Bet skaidrs arī tas, ka Eiropas Savienībā un starptautiskā līmenī ir jādara viss, jānodrošina tas, lai konkurence tiktu ievēroti tie noteikumi, kas ir nepieciešami un ko respektējam arī citās jomās, konkurences jomām. Šodien Eiropas Savienībā, tāpat kā pasaules līmenī, runājot par nodokļu, uh, politiku, īpaši nodokļi, kas eh, tiek eh, noteikti uzņēmumiem, ka šī konkurence ir neskaidra, negodīga, nelojāla. Mēs nevaram publiski pamatot eh, to, ka dažas valstis vēlas Uh, pārēdz negodīgus noteikumus, uh, negodīgāks nekā kaimiņu valstī. Kamēr sabiedrība to nezina, mēs to varam darīt, bet kamēr sabiedrība ir, in, bet kad sabiedrība ir informēta, tas vairs nav iespējams. Pēc Lūks Līgas skandāla, pēc Panamas dokumentu skandāla būs jau vēl citi skandāli. Jāsaprot, kā starptautiskais žurnālistu konsorcijas, kas atklāja abus skandālus, aptver desmitiem žurnālistu no visas pasaules. Būs vēl citi šāda veida skandāli, tas ir skaidrs. Līdz ar to sabiedrība jau nu, vairs nevarēs pieņemt tās situācijas, kuras tās varbūt pieņēma gluži vienkārši tādēļ, ka tā nebija lietas kursā. Jā, tad, tad atgādinām, ka tas ir Nacionālā parlamenta kompetencē, visi ir gatavi, lai cīnītos pret. Uh, um, netaisnību, bet tad ir jāprecizē, kas ir vienādie noteikumi, kas ir caurspīdīga, lojāla, godīga fiskālā konkurence un vienlīdzīga konkurence. Visi ir uh, viensprāts par caurskatāmību. Tas arī, ko teica Rakas kungs par to, kā tas uh, tiek piemērots uh, īpaši strikti Somijā. Ja? Panamas dokumentu skandāls ļoti redzami parādīja. Nu, mēs jau zinājām, mums bija pierādījumi, bet nu tagad tie ir vēl kliedzošāki. Tas, ka dažās jurisdikcijās ir iespējams uh, veikt tādus uzņēmumu, um, tādus uh, kaskādes un izmantot uh, šīs ekrānu kompānijas, izņemot dažādas filiālas, kas ir iespējams dažās valstīs, citās nē, kam juridiski, fiskāli arī ir ļoti dažādi nosacījumi atkarībā no tā, kurās valstīs tas viss atrodas, citās tas ir caurskatāmi, citās viss ir absolūti nepārskatāmi. Šī noteikti ir joma, kur ir daudz vēl jādara, daudz vairāk nekā līdz šim. par melno sārakstu. Tas, ko mēs šeit saucam par sadarbību ar jurisdikcijām, kas nu šādu sadarbību nevēlas izrādīt. Te arī viedokļi ir dažādi, nu visi ir par to, bet daži pauž šaubas, sakot, ka, nu jā, šāds saraksts jau bija, bet uh, Iespējams, kā tas e, nav īpaši mums ļaus mācīties no kļūdām, un varbūt arī Kvesta kungs tad varēs vairāk par to mums pastāstīt. Te arī vai jāvienos ar OECD, pārliecināt 28 dalību valstis, lai e, būtu viens saraksts un lai arī tad izdarītu visi nepieciešamos secinājumus, jo kādi jāk sarakstiem, ja negūstam mācības, neizdaram secinājumus. Lods Deivis uzdevu jautājumu. Itāra kungs atgādināja, ka esam jau mēģinājuši strādāt pie šī jautājuma un līdz šim uh, īpaši skaidri atbild uz to nav sniegt, kāda ir atšķirība starp šo nodokļu nemaksāšanu un agri agresīvo uh, nodokļu politi uh, plānošanu. Izvairīšanās ir nelegāla Tur ir skaidra definīcija, juridiskās sekas arī ir ļoti labi atrunātas. Vai te ir tehniska atšķirība, vai mēs eh, varam juridiski un fiskāli arī tad paredzēt uh, dažādu um, pieeju par šo izvairīšanos no nodokļiem un finanšu uh, Uh, agresīvo nodokļu plānošanu, arī te mums nav skaidra atbilde. Varbūt eksperti varētu sniegt savu atzinumu un padomu. Bija dažādi viedokļi par to, vai harmonizēt vai nē ar nodokļiem aplākamo bāzi. CCTB vai CCCTB. Abi šie jautājumi būs jārisina viens pēc otra. Vispirms komisija nāks klajā ar priekšlikumu par to, kā būs viena definīcija par apliekamo bāzi, un tad, ja būs vienošanās par šo, CCTB uzņēmuma nodoklis, un tad būs jautājums par to, ka jā, bāze ir vienota, bet nodokļa apmērs atšķirsies, tad būs jautājums kurā vietā tad multinacionālā kompānija tiek aplikta ar nodokli. Visi šeit skaidri pateica. Nu, pamatprincipam jābūt tādam, ka nodoklis eh, tiek uzlikts tur, kur uzņēmums ir eh, guvis pēļņu proporcionāli savai darbībai, bet nu, mēs zinām, ka šī uzņēmēja darbība ir arī ļoti grūti definējams jautājums. OECD ir rekomendācija, tur arī tiek kombinēts um, gan personāla skaits, aptvēr, apjoms, gan arī apgrozījums un tā tālāk, bet ir arī multinacionālas kompānijas, kas citādāk organizējas. Un nu, struktūrāli viņas nevar radīt peļņu. Tas nozīmē, ka konkrētajā tad valstī viņa arī jau uh, neaplieka nodokļu savu pēļņu, un tad arī daži citi runāja par jaunu problēmu, milzu problēmu, pie kuras ļoti daudz būs jāstrādā, ir digitālās platformas, digitālā ekonomika vispārīgi. vispārīgi. Bet jo īpaši digitālā platforma, kur tieši viss eh, šī pēļņa nāk no datiem, bet proporcionāli tas viss netiek aplikts ar nodokli. Uh, Um, netiek aplikts nodokļu proporcionāli datiem, kas tiek iegūti konkrētajā valstī. Tad ienākumi, peļņa netiek proporcionāli aprēķināti datu apjomam. Jā, tas ir skaidrs, ka digitālā ekonomika radikāli jaunā veidā uzdod jautājumu par grāmatvedību, par pievienoto vērtību. Un tad, protams, rodas nu, nodokļu jautājums. Bet vispirms tas ir jāatrisina ekonomistiem. Uh, lai viņi izanalizē, kas ir digitālo platformu pievienotā vērtība, un tad arī mēs varam redzēt, kādas būs sekas. Uh, Un kāds secinājums izdarīs valdības? Vai tā ir tikai netieša šī fiskalitāte, daži minēja PVN jautājumu, vai būtu arī tiešās nodokļu maksāšanas jautājumi? Vēstakungs ir piezīmējis komentārus par to, cik lēni darbojas informācijas apmaiņas ar dalību valstīm. Jau vairākus gadus ir spēkā divpusējas nolīgumi. Starp valstīm ir arī šī uh, šis rīcības kodeks. Um, pagājuši gadu pieņēmām arī direktīvu par obligātu informāciju apmaiņu par nodokļu nolēmumiem. Ar nākamā gada 1. janvāru tas viss stāsies spēkā, bet izskatās, ka līdz šim informācijas apmaiņas sistēma darbojas visai gausi. Vairāki arī uzdeva jautājumu par to, ka. Mm, PEPS rekomendācijas piemērojas Eiropas Savienībā, vai tās būtu jāievēro, jāprobežojas tikai šīm rekomendācijām vai jāiet tālāk, kā to piedāvā Eiropas komisija ieteikums. Tas, ko mēs teikti saucam par switch over, arī rada vairākus jautājumus. Pēdējais komentārs. Tizenberg kungs arī par to runāja. Nu, mēs neesam palle viens pats pasaulē. Tāpēc ir ļoti svarīgi sadarboties ar citiem parlamentāriešiem, citām, citiem parlamentiem. Mēs tiksimies tātad nākamā mēnesī ar viņiem OECD. Uh, Maijā mūsu komitejas eh, delegācija dosies uz Vašingtonu, lai tiktos gan ar finanšu ministriju, gan ar kongresu kongres pārstāvjiem. Nu, kongress absolūti nebija ieinteresēts, nu, vismaz vēl līdz dažus mēnešus atpakaļ viņi ļoti pieklājīgi paskaidroja, ka, nu, uz mums tas vispār neatiecas. Bet, nu, pēdējo mēnešu laikā situācija ir mainījusies ar to, ko viņi sauc par inversion, kur nu, Pfizer farmācijas laboratorijas galvenais, uh, galvenais birojs tika izmitināts Nīderlandē, un tas radīja ārkārtīgi uh, lielas emocijas Amerikas Savienotajās valstīs. Tas pat ir tagad uh, iejaucies prezidenta vēlēšana kampaņā. Arī jau ir pieņemti pasākumi federālā līmenī, kas uh, sodīs šādu praksi, sākot ar nākamo mēnesi. Iespējams, ka Pfizer kompānija līdz ar to nevarēs īstenot savu projektu un, un tas, kas mūs interesē visvairāk, uh, kongress, gan pārstāvju palāta, gan senāts lēma ķerties pie šī jautājuma, organizēt uzklausīšanas un pavisam cieši analizēt arī OECD priekšlikums, rekomendācijas. Un tad mēs arī izmantosim šo, favor, šo mm, vēlamo labvēlīgo konjunktūru, lai tiktos ar Amerikas partneriem. Un tad arī varētu viņas iepazīstināt ar Eiropas Savienības nostājām. Eh, nu, mēs būtu droši, ka ja mēs dodamies eh, tai virzienā, kur piemērojam visās valstīs OECD rekomendācijas, un ja Eiropas Savienībā arī eh, ievērojam Eiropas komisijas rekomendācijas, kas tieši attiecas uz Eiropas Savienību, nu nesam naivi. Tas nenodarīs kaitējumu mūsu konkurētspējai. spējai tas stiprinās tieši to. Lūk, gudatais Klesta kungs, vārds jums. Thank you very much. Uh... Paldies priekšsēdētājiem. Liels paldies par ļoti interesantajām debatēm un komentāriem. Mēģināšu sagrupēt uh, savus uh, komentārus un varbūt reaģēt uz dažiem jautājumiem, kas izskanēja par to, kāda rīcība ir nepieciešama, kādā līmenī būtu jārieģē un kāda būs ietekme uz konkurētspēju un ekonomiku. Tālāk, nepieciešamība rīkoties. Es domāju, ka vairākas balsis izskanēja un piedāvāja eh, dažādus veidus, kā mēs varētu rīkoties, ja mēs tik tiešām vēlamies vērsties pret eh, šo te nodokļu bāzes samazināšanos un peļņas novirzīšanu Tālāk tika uzdot jautājumu par to, kāds tad ir, efekt, kāda tad ir efektīva nodokļa, efektīva nodokļa bāze un tā tālāk un tā joprojām. Mēs esam nākuši klajā ar vairākiem priekšlikumiem, ja priekšlikumu kopumiem. Viens no tiem ir protams, saistīts arī ar jautājumu par definīcijām. Es nesaku, ka man izdosies to atrisināt perfekti ir no juridiskā viedokļa. Mēs visi piekritīsim tā, tam, ka izvairīšanās no nodokļu maksāšanas ir nelikumīga un tālāk, kas tad ir šī agresīvā nodokļu plānošana. Jā, Tas tik tiešām ir svarīgi mūsu uh, debatēs, jo es domāju, ka dažos uh, gadījumos izvairīšanās no nodokļu nomaksas var būt likumīgi. Tas ir atkarīgs no uh, tā, kāda ir uh, šie pasākumi. Varbūt uh, tie ir vienkārši tādi, kas ir vērsti uz uh, investīciju veicināšanu. Bet uh, ātri vien mēs nokļūstam arī tādā kā pelēkajā zonā, ka tīri uh, tiek um, ap spiet likumdošanu izmantot uh, trūkumu likumdošanā. Un, uh, es domāju, ka agresīva nodokļu plānošana ir uh, viens no šādiem pasākumiem um, izvairīšanās no nodokļu um, nomaksas ietvaros. Um, piemēram, dubult nodokļu atskaitīšana vai dubult nodokļu nemaksāšana. Tātad līdzīgi pasākumi, kas ļauj izvairīties no nodokļu nomaksas. Tālāk, protams, ir jādiskutē par taisnīgumu un konkurētspēju. Mēs vēlamies panākt to, lai nodokļu sistēma būtu taisnīga, efektīga un lai mums būtu vienot spēles noteikumi visiem spēlētājiem. Tātad mums ir jācenšas novērst to, ka tiek izmantot trūkumu likumdošanā un tādējādi netiek godīgi nomaksāti nodokļi. Es domāju, ka diskusijās parādījās arī tas, cik nozīmīgi ir informācijas apmaiņa un caurskatāmība. Prieks dzirdēt, ka ir atbalsts vairākiem pasākumiem, eh, kas vai nu tiek pieņemti, vai jau ir tikuši pieņemti par informācijas apmaiņu. Es jau teicu, ka mums ir vienošanās par automātisku informācijas apmaiņu attiecībā uz tax rulings, jeb nodokļu nolēmumiem. Uh, Mums ir politiska vienošanās arī par informācijas apmaiņu nodokļu iestāžu starpā. Tātad tad te nav runa par publisku informāciju, bet gan informāciju, kas ir pieejama nodokļu iestādēm. Tātad eh, valstu ziņojumi, kas ir eh, publiski. Uh, Un eh, šī priekšlikuma mērķis ir panākt to, lai informācija tik tiešām būtu publiski pieejama. Es saprotu arī, ka ļoti daudz tiek diskutēts par aptvērumu, ehm, kāds būs šim priekšlikumam. Es domāju, ka tas ir tikai normāli, ka par to tagad notiek politiskās debatas par šo komisijas priekšlikumu. Mums ir jācenšas panākt pienācīgu līdzsvaru, pieņemot šo priekšlikumu Es priecājos par to, ka ir milzīgs atbalsts eh, par pienācīgu caurskatāmību, un tas ļauj Eiropas Savienībai īstenot šo apņemšanos. Daudz tika diskutēts arī par melniem sarakstiem, par to, vai tie darbojas, eh, vai tie darbojas pienācīgi, vai tie darbosies. Es domāju, ka tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Uh, Mēs nācām klajā ar priekšlikumu par to jau janvārī, lai nostiprinātu to darbību, kas ļauj nodrošināt eh, labu nodokļu pārvaldību ar eh, sadarbības eh, palīdzību un arī uzskaitot tās valsts, kuras nav mm, gatavas sadarbībai. Ja mēs tagad sasaistam šo janvāru priekšlikumu un priekšlikumu kas parādījās pagājušajā nedēļā par šo valstu ziņojumu, mums ir jāapkopo šie abi priekšlikumi, lai no vienas puses būtu efektīva um, šī te saraksta izstrāde un ir nepieciešama arī pienācīga politiskā griba, lai tas viss darbotos. Es atvainojos, eh, saka priekšsēdētājs, ja drīkstu pārtraukt. Kādas būs sankcijas? Es pieļauju, ka komisija varbūt ir paredzējusi sankcijas tām jurisdikcijām, kas būs iekļauts melnajā sarakstā. Protams, tā būs slikta slava, bet es domāju, ka ar to vien nepietiek. Jā, kādas būs juridiskās un praktiskās sakas? tiem, kas būs iekļaut šajā melnajā sarakstā. Īsa atbild uz šo jautājumu ir tas, ko mēs piedāvājam. Uzvedības kodeks grupā apspriest, kuras valsts būtu jāiekļauj šajā sarakstā un vienoties par to, kāds būs sākas Tātad pirmā atbilde ir tāda, ka patiesībā pirmās sankcijas ir publisks nosodījums, proti, ka kāds tiek iekļauts šajā sarakstā. To mēs redzam jau no esošā saraksta, ka tas darbojas diezgan veiksmīgi. Valstis, kas ir iekļauts šajā sarakstā, ļoti labprāt vēlētos uh, redzēt savu vārdu svītrot no šī saraksta. Tātad ir valsts, kas ir uzskaitīts, un ir tāds, kas nav. Tālāk ir jāsaprot, kādas sankcijas mēs vēlamies uh, ieviest un vai tās būs Eiropas Savienības līmenī vai dalībās līmenī, protams, ņemot vērā arī subsidiaritātes principu. Tātad tā ir daļa no priekšlikuma, pie kur mēs strādājam kopā ar dalībvalstīm un parlamentiem. Tad kā mēs risināsim šo jautājumu? Priekšsēdētājs turpina. Varētu iedomāties, ka kāda banka, kurā ir filiāla kādā no valstīm, kas ir ierakstīts šajā sarakstā vai kas ir nodarbojusies ar uzņēmēm darbību valstī, kur ir šajā te sarakstā, vairs nedrīkst tā, teiksim, darboties Eiropā. Nu, tas būtu pavisam vienkārši. Tie būtu diezgan brutāli pasākumi, starp citu, kongress to īsteno un piemēro attiecībā uz mūsu bankām. Ja mēs e, neiesim tik tālu, e, tātad līdz šāda veida sankcijām, kas varbūt šobrīd liekas kā kodolierocis, es domāju, ka visi šie apsvērumi gal galā paliks tikai teorētiski. Atbilde. Nē, es nedomāju, ka e, tie ir tikai teorētiski apsvērumi. Mūsu pirmais mērķis ir nodrošināt labu nodokļu pārvaldību un atrisināt problēmas saknē, lai mums vispār nebūtu jāsagatavo šāds saraksts ar valstīm. Uh, Bet, ja mēs to izveidosim, tad vispirms, protams, būs um, tas, ka tiks publiskoti uh, šie pārkāpēji, un mēs domāsim arī par sankcijām. Bet es domāju, tas viss sasaistās arī ar um, subsidiartāts principu, un te nu, ir jāiesaist arī dalībvalstis. Tā ir daļa no izaicinājuma strādājot pie šī jautājuma, tātad vai nu. Uh, dalībās līmenī, Eiropas līmenī vai eh, pasaules mērogā. Un visbeidzot, vēlējos runāt par konkurētspējas jautājumiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka īstenojot šos pasākumus mums ir jācenšas saglabāt konkurētspēju. Un te rodas jautājums, vai mums vajadzētu tikai un vienīgi tādu priekšlikumu, kurā būtu šis te BEPS priekšlikums, vai mums ir nepieciešams tāds kā BEPS plus. Mūsu pieeja būtu holistiska pieeja, proti īstenot BEPS integrētā veidā, bet vienlaikus ņemt vērā eh, specifiku vienotajā tirgū. Un mēs uzskatām, ka būtu daudz saprācīgāk nākt klajā ar to vienā vienotā priekšlikumā, kā mēs to darījām, piemēram, janvārī nākot klajā ar savu iniciatīvu bet ir jādomā, vai tas viss būs vienotā direktīvā, kā mēs to piedāvājam, vai arī sadalīt to pa vairākiem atšķirīgiem priekšlikumiem um, un īstenot pasākums, kurus jūs arī piedāvājāt. Nu, tas gal galā ir lēmums, kas ir jāpieņem politiskā mērogā, un par to šobrīd arī tiek diskutēts Nīderlandes prezidentūras laikā, un redzu, redzēsim, kā mums veiksies. Šķiet, ka lēmums tiks pieņemts mājā. Uh, Tātad vienā vai citā veidā mums ir jānodrošina tas, lai šie pasākumi tiek īstenot, lai mēs varētu efektīvi vērsties pret nodokļu nemaksāšanu. Šķiet, ka atbildēju uz lielāko daļu jautājumu. Ja ko piemērš, lūdzu, norādiet man to. Paldies! Paldies! Tagad vārds referentam Jepam Kofadam. Paldies priekšādētāji, liels paldies eh, priekšādētāji par eh, šīm ļoti interesantajām diskusijām. Paldies visiem par komentāriem. Vēlējos tikai norādīt, ka tas mums parāda, ka ir vajadzīgas šādas sarunas. Šādi pasākumi ir ļoti būtiski. Mums interesē ļoti daudz jēdzieni, par ko mēs spriedām, kas īsti ir nodokļu plānošana, kas ir izvairīšanās no nodokļiem. Un kā jau tika norādīts, kas īsti ir pievilcība uzņēmuma acīs un kas ir šāda veselīga nodokļu konkurence. Tie ir tādi ļoti skanīgi vārdi, par kuriem mums ir jārunā. Vispirms mums pašiem vajadzētu sakārtot iekšlietas Eiropas Savienībā un attiecības starp dalībvalstīm. Vajadzētu nodrošināt līdzīgus spēles noteikumus visiem uzņēmumiem, kas strādā tirgū. Vajadzētu paredzēt, lai katrs uzņēmums var reķināties, ka noteikumi būs vienādi visiem uzņēmumiem. Tāpat arī, lai netiktu slēpti ienākumi no nodokļiem. Ehm, tā ir provokācija, sakot, ka mūsu nodokļu bāze ehm, Eiropas Savienībā saskaras ar eroziju. Tāpat e, domāju, ka mēs šeit e, provocējam mūsu pašu e, MBU maksātos nodokļus. Viņiem nāks maksāt 30% vairāk nekā lielajiem uzņēmumiem. Tas uh, uh, rada problēmas darba vietām, tas neļauj attīstīties jauniem uzņēmumiem. To vajadzētu saprast. Gribēju tātad norādīt, ka mums ir pašiem jāsakārto savas iekšlietas. Tas attiecas arī uz nodokļu nolēmumiem. Pašlaik mēs esam jau ieviesuši šādu sistēmu, bet vēl ar vienu ir dalība valstis, kas veido nodokļu schēmas, kuras varētu definēt par agresīvu nodokļu plānošanu. Uh, mēs redzam, ka pastāv ļoti liels atšķirības Eiropas Savienības iekšienē. Uh, Tātad eh, to visu vajadzētu sakārtot. Tāpat ir eh, jādara daudz kas cits. Neuzskaitīšu visus veicamos pasākumus, bet uh, beigas vēl ir ļoti tālu. Tāpat arī ir jāatcerās, ka mēs dzīvojam globalizētā pasaulē, kur kapitāls brīvi pārvietojas, tas attiecas arī uz investīcijām. Ja mēs paskatāmies uz ASV diskusijām par korporatīviem nodokļiem, tad uh, man liekas pārsteidzoši, ka ir uh, triljoniem uh, ASV eh, korporatīvās peļņas, kas pat neatrodas ASV, tāpēc, ka viņiem ir ļoti augsts nominālais korporācija nodoklis ASV. Obama teica, ka varbūt tā nav nelikāla izvairīšanās no nodokļiem, bet noteikumi ir par maz. Šodien komisijas pārstāvis saka, ka mēs esam konstatējuši trūkumus, kurus mums vajadzētu aizpildīt. Uh, Tas ir likumdošanas darbs, kas ir jāveic gan dalībvalstu parlamentos, gan arī Eiropas Savienības līmenī. Tas viss vēl nav izdarīts. Ir ļoti daudz dažādu uh, jautājumu. Protams, attiecībā uz īpašumtiesībām ir svarīga ne tikai caurdzamība, ir jāsamazina arī uh, šī komplicētība. Panamas skandālā mēs redzam šo pretējo, mēs redzam, ka uh, šī sistēma ir ļoti komplicēta, un mēs varbūt varam identificēt šeit kādu tresta vai fonda vai uzņēmuma īpašnieku, bet ja šis vārds neko neizsaka, tad um, tas neko nepalīdz, jo mēs nevaram nonākt līdz saknē. Ir vajadzīga vienkāršība. To es vēlējos uzsvērt. Par valstu individualizētajiem ziņojumiem. Par to spriežam šeit parlamentā ļoti daudz. Vienkāršība man nozīmē to, ka mēs visiem multinacionālajiem uzņēmumiem piemērojam vienādus noteikumus. Tad, tad te ir runa par šādu publi, publisku uh, ziņošanu. Tad, tad tas attiecas uz multinacionālajiem uzņēmumiem, ne tikai bankām. Domāju, ka mēs varēsim šeit viens otram palīdzēt. Nākamais. Klausoties eh, šodien debatēs, priecājos par komisijas uh, pakotni un arī par OECD BEPS projektu. Tie ir stūrakmeņi mūsu darbā. Eiropas Savienībai vajadzētu ieņemt vadošo lomu pasaules diskusijās par izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Tas attiecas gan uz OECD, gan uz G20. Uh, Tagad, kad eh, Kamerons būs eh, vienojies ar savu jurisdikciju, un Lielbritānijas jurisdikcija ir tāds ļoti uh, nozīmīgs kanāls, uh, lai izvairītos no nodokļu nomaksas, tad uh, mums vajadzētu paskatīties arī uz citām jurisdikcijām. Visās 27 dalībvalstīs vajadzētu nodrošināt tādu pašu piekļuvu informācijai kā Lielbritānijā. Mums ir jānodrošina efektīva sadarbība starp 28 dalībvalstīm. Ir jānodrošina, lai nodokļu iestādēm būtu šī informācija un lai tā būtu sasaistīta, un lai ar šo informāciju varētu apmainīties visas valstis un darīt to uzreiz. Mēs redzējām, piemēram, Svīsas līgas skandālu. Eh, bija sarežģīti dažu valstu nodokļu iestādēm piekļūt informācijai par uh, savas jurisdikcijas nodokļu maksātājiem. Es gribēju tikai norādīt, ka mūsu darbs vēl nav pabeigts, bet pašlaik ir tāds ļoti labs un svarīgs brīdis, un mums vajadzētu virzīties uz priekšu. Pagājuši nedēļ mm, parādījās um, Panamas skandāls, un tagad mēs uh, saņemam ziņas no sabiedrības, vismaz es saņēmu šādas ziņas. Tagad uh, viss jau ir apklusis. Gandrīz neviens vairs par to nerunā. Domāju, ka mums ir jāuzņemas atbildība visiem kopā, ir jāuztur debatas sabiedrībā par šiem jautājumiem. Nepietiek tikai ar uzklausīšanu parlamentā. Protams, ka tas ir ļoti labi, bet vajadzētu nodrošināt, lai šis punkts paliek darba kārtībā. Pēc eh, šīm pirmajām diskusijām par Panamas dokumentiem vairāk nekas nenotiek. Mums vajadzētu parādīt, ka kaut kas tomēr iet uz priekšu, un mums ir jārīkojas strauji. Eiropas Savienībai un komisijai, tāpat arī dalību valstīm, ir jāvirzās uz priekšu ātri, varbūt pat ātrāk nekā citreiz. Jebkurā gadījumā paldies par diskusijām. Paldies, Jepe, tagad Mihēls. Paldies, priekšādātāji, godāmie kolēģi. Vēlējos pieminēt tikai trīs aspektus. Pirmkārt, man ir radies iespējas, ka kolēģi no nacionālajiem parlamentiem novērtēja iespēju apmainīties ar viedokļiem. Kā viens no līdzreferentiem es gribētu pateikties eh, parlamentu pārstāvjiem par to, ka viņi ieradās Briselē, lai runātu par šiem tematiem. Otrs jautājums attiecas uz komentāriem, kas atbalstīja šos priekšlikumus un idejas, kas bija iekļautas šeit darba kārtībā. Kolēģi, piemēram, no Francijas un Polijas atbalstīja kopēju konsolidēto korporatīvo nodokļu bāzi, kas ir viens no perspektīvākajiem projektiem, um, raugoties no Eiropas parlamenta viedokļa. Visi arī piekrita labākai caurdzamībai. Patiešām tas ir viens no svarīgākajiem tematiem, ko jau ieteica komisija, un tiesība akti pašlaik tiek īstenoti. Trešais. Pastāv viedokļu atšķirības attiecībā uz to, vai mums ir jānodrošina pilnvaras Eiropas Savienības līmenī vai arī jāpatur tās dalībvalstu līmenī. Mans ieteikums būtu neradīt pretrunas šajos jautājumos. Esmu viens no līdzreferentiem un, manuprāt, viens no svarīgākajiem secinājumiem ir tas, ka pašreizējā problēma rada kaitējumu dalībvalstīm. Tas nozīmē, ka šīs problēmas risināšana ir dalībvalstu interesēs, bet ir skaidrs, ka valstis vienas pašas nespēs to izdarīt ir jānodrošina savu veidu starptautiska sadarbība. Vajadzētu ņemt vērā arī uh, OECD un G20 veikto. Eiropas Savienībā ir jāspēlē nozīmīga loma šīs problēmas risināšanā, jo īpaši tāpēc, ka mums ir uh, kopīgs Eiropas tirkus ar brīvu kapitālu kustību, un Uzskatu, ka tas ir ļoti labs arguments tam, lai dalībvalstis eh, kopā ar komisiju un parlamentu vienotos par kopīgu pieju, par uh, tiesisko ietveru cīņai pret uh, izvairīšanos no nodokļu nomaksas un uh, agresīvu nodokļu plānošanu. Paldies! Domāju, ka mēs esam labi pastrādājuši. Balstoties uz šo pirmo viedokļu apmaiņu, mēs Turpināsim domāt par šiem jautājumiem. Parīzē 2. maijā ir paredzēta otra starpparlamentārā konference bez Eiropas Savienības pārstāvjiem. Uh, Būs klāt arī eh, vairāku desmitu citu valstu parlamentu pārstāvi, tiks pārstāvēt visi kontinenti. E, tāpat, ja runa par taksa komitejas darbu, tad mūsu rekomendācijas Eiropas parlaments pieņems e, jūlijā. Parlaments domā arī par otras komitejas veidošanu, tādu kā izmeklēšanas komiteju, kas strādātu pie problēmām, kas ir parādījušās pēc Panamas skandāla. Kā jau norādīja Duisenberga kungs, Nīderlandes prezidentūra ir noteikusi sev mērķi panākt politisku vienošanos par pakotni, kas attiecas uz nodokļu izvairīšanos. Gribētu jums arī atgādināt, godāmie Nacionālo parlamentu pārstāvji, ka mēs mūsu komitejā, tad ekonomisko lietu komitejā, strādājam pie pašinstīvas ziņojuma par Eh, PVN krāpšanu. Še, šāda krāpšana ir ļoti liela problēma visu dalībvalstu budžetiem. Mēs eh, saskaramies ar tādu milzīgu krāpšanu jau rūpnieciskos apmēros. Un tas nozīmē, ka visas mūsu valstis cieš. Līdz ar to Ir jāatcerās, ka te ir runa par vienīgu nodokļu bāzi, kas pašlaik tiek uh, harmonizēta. Uh, jo 40 gadus Eiropas Savienības dibinātāja valstīs uh, šī PVN bāze ir uh, harmonizēta, bet neskatoties uz to, mēs šai krāpšanai nesam varējuši pielikt punktu. Tāpēc vajadzētu tam ķerties klāt. Uh, Paldies! Vēlreiz eh, paužu jums pateicību par jūsu dalību, vēlu jums veiksmīgu atgriešanos jūsu valstīs un ceru, ka pavisam drīz atkal tiksimies, lai runātu par šo tematu un arī par citiem. Uh, Pasludinu sanāksmi par slēgtu. Šajā pašā zālē tagad uh, turpināsim ar koordinātoru sanāksmi, kur būs klāt arī uh, referenti un ēnu referenti kas uh, uzklausīs uh, kaimanu solu pārstāvjus.